Mes chers collègues, je vous propose de... Godāmie kolēģi, es aicinātu jūs ieņemt savas vietas. Es gribētu jums pateikties par to, kas esat ieradušies, un es arī sveicu mūsu uzaicinātās personas. Es gribētu pateikties arī kolēģus kas ir iedušies eh, no citām komitejām. Šī ir publiska uzklausīšana, ko organizē mm, terorismu novēršanas un apkarošanas komiteja. Eh, šodien mēs runāsim par radikalizācijas apkarošanu, par mm, prevencijas pasākumiem, ko mēs varam darīt, lai apkarotu eh, šo fenomenu, un tas tā ir ļoti svarīga daļa mūsu iepšās komitejas darbā Mums ir jāstrādā ar šo jautājumu, kā apkarot radikalizāciju, pēc tam mēs runājam par deradikalizāciju, mēs runājam par to, kā ievākt um, visu informāciju, um, kas ir un apkārt uh, šim radikalizācijas procesam. Un otra um, daļa Mūsu mandātā ir runāt kopā ar jums par šo radikalizācijas uh, un deradikalizācijas programmu efektivitāti. Šeit ir nu, noteikta pieredze dalībvalstīs, labākā prakse, tā sakot, vislabākais veids, vislabākie piemēri, kā mēs varam šo procesu vadīt. Uh, un šie visi elementi ir arī pārnesami, var to pārnest no vienas dalībvalsts uz otru. Jo ir, ja ir tāds piemērs, ka šai sakarā dalībvalsts ir veikušas labus pasākumus. Tātad apkarot radikalizāciju, tas ir mūsu prioritārais uzdevums, tas ir drauds, kas ir reāls Eiropā. Un šis jāapdrauc. Lielākā daļā gadījumu tiek um, organizēts no ārienes, bet ir arī iekšējie uh, motīvi. Un ir uzbrukumu gatavošanās uh, darbi, un um, mēs varam to izskatīt esošo teroristu tīklu ietvarā. Nu, nu, tā tad um, šeit ir viena no Eiropas prioritātēm apkarot šo draudu. Un lūk, šādā perspektīvā mēs uh, runājam par tādiem uzdevumiem kā prevencija un uh, terorisma apkarošana. Šie elementi ir ļoti svarīgi arī mūsu īpašās uh, terorisma apkarošanas komitejas darba kārtībā. Un vēl mm, paralēli islāma radikalizācijai. Mēs nedrīkstam aizmirst arī to radikalizāciju, kas nāk no ekstrēmu labiem un labējiem un ekstrēmi galēji kreisajiem spēkiem. Un šeit nu, tas apdraud mūsu Eiropas sabiedrību. Arī šis galēji labējo kreiso spēku fenomens dod savu ieguldījumu sabiedrības polarizācijā. Un tas ir arī viens no mērķiem, kur cenšas sasniegt teroristi. Lūk, eh, tādā kontekstā mm, mēs varam runāt arī par vēl vienu cilvēku kategoriju. Ir mm, cilvēki, kas bija izvēlējušies pieslieties Daešam vai kaujiniekiem Sīrijā, un tagad ir izlēmuši atgriezties Eiropā. Tad šis jautājums iegūst ļoti lielu prioritāti kādā veidā. Uh, kopīgiem spēkiem kopā ar um, jums mēs varētu konstatēt šos vilinošos aspektus, uh, kas vilina cilvēkus iesaistīties vārdarbības grupās, kā mēs varam uh, šo fenomenu apka, apkarot uh, vai konstatēt, kādi motīvi vadījuši, vai tā ir bijis vilšanās vai kaut kāds cerību trūkums, un tādā veidā mēs strādājam kopā. Uh, tad um, vispirms mums tad būs um, pirmais um, panelis. Mēs runāsim par radikalizācijas motīviem, par to, kā mēs varētu apkarot ārvalstu kaujiniekus. Un es ar lielu prieku uh, šodien gribu sveikt šeit uh, mūsu ļoti cienījamo kolēģi mūsu profesoru, kas uh, labprāt pastāstīs mums par saviem pētījumiem, par pieredzi savā darbā un eh, kolēģi. Mēs uzklausīsim runātājus visus, um, tātad viens aiz otra, un pēc tam mm, varētu uzdot jautājumus visiem. Un mm, nosākumā es došu Noiman kungam vārdu, pēc tam pārējiem. Jo mums ir jābeidz šis panel 10.50. Noiman kungs ļoti bieži ir uzstājies sakrā ar mūsu darbu. Viņš um, darbojas uh, Londons Kings koledžas radikalizācijas un vadadības apkarošanas uh, koledžā. Um, viņš uh, ir ļoti liels eksperts šajā nozare. Viņš ir gatavs dalīties ar saviem priekšlikumiem, un liels paldies, ka jūs pieņēmāt mūsu uzaicinājumu un piesaistījāties mūsu diskusijā šodien un e, viņš runās par radikalizācijas iemesliem, par motīviem un arī norādīs iespējamos ceļus, kā apkarot radikalizāciju. Tātad jūs esat pirmais runātājs. Un tulīt e, e, aiz jums uzstāsies Tomas Renāra kungs un Murāts Benšalali. Un No sākumu tātad došu vārdu un iespēju atbildēt uz jautājumiem. Laimanu kungam eh, varat runāt, kādā valdā vēlties. Laiman kungs, eh, liels paldies, liels paldies par šo, šo ievadu, par iespēju jūs uzrunāt. Ko es šodien darīšu savā īsajā prezentācijā? Es nerunāšu abstraktī, drīzāk es gribētu raudzīties uz priekšu un saprast, izanalizēt, eh, kāda veida sekas um, mēs šeit redzam līdz ar to, ka situācija uz vietām mainās. Varbūt viens no svarīgākiem izmaiņu momentiem nesenā pagātnē ir Daesh un Islama valsts um, krišana un Irākā teritoriālo kalifātu zaudēšana. Es eh, centīšos uh, jums pastāstīt, ko tas, mūsuprāt, nozīmē mums Eiropā radikalizācijas un pretradikalizācijas sakarā. Es uz, nevarēšu uzreiz izdarīt savus secinājumus. Secinājums ir šāds, ka šī situācija ir nepārtraukti mainīga un tāpēc ļoti grūti pateikt, kāda situācija būs pēc pieciem gadiem. Viss mainās un tas ir skaidrs. Un šodien es gribēju jums pastāstīt par trim iemesliem vai trim notikumiem, kas ļauj mums cerēt optimistiski, un došu arī trīs iemeslus, kāpēc mūsu bažas saglabājas arī augstā līmenī. Tātad tas ir tāds tā kā līdzsvers, ko ilustrēšu. E, pirmais pozitīvais notikums neapšaubāmi ir militārā ziņā. Uh, drošais ISIS Sīrijā un Irākā, tieši šis patvērums e, un teritorija kā tāda 90% apjomā ir iznīcināta. 2014. E, gadā ir bijis noteikti teritorija, tagad no tās e, ir palikuši tikai 10% un pārējo daļu ir atkarojuši militārie spēki. Un tas ir ļoti labi, jo šī teritorija bija ļoti svarīga, lai plānotu terorismu uzbrukumus un apmācītu teroristus Un tas um, ir ļoti svarīgi. Ne tikai drošais patvērums ir iznīcināts, mm, bet arī ekstrēmistu utopija ir iznīcināta. Iemesls, kāpēc ASIM tik ļoti veicās, bija ne tikai tāpēc, ka viņiem bija pašiem sava teritorija, bet arī tas, ka viņi vēstīja jauniešiem visā Eiropā par to, ka lūk, tur tiek veidota jauna sabiedrība, ka pēc tūkstošu gadiem lūk, cilvēki joprojām runās par uh, drosmīgiem jauniem cilvēkiem, uh, kas bija ieradušies šai vietā, lai atjaunotu kalifātu. Tas bija tāds aizraujošs projekts, kur varēja visi piedalīties, un šajā ekstrēmā utopijā mm, cilvēki tagad uzturējās, un tas ir iznīcināts tagad. Un tas ir ļoti pozitīvi. Otrs pozitīvais notikums eh, ļoti daudzi eh, cilvēki. Uh, E, apgalvoja, ka līdz ar kalifāta krišanu mēs redzēsim patiesā kalifāta celšanos. Teritorija nav, bet īstais būs. E, tātad daudzi migrēs un virtuāli veido šo kalifātu, bet tas nav noticis. To mēs ļoti skaidri redzam. Lūk, šeit mm, Čārlis Vinters, mans e, kolēģis no Londonas ir um, konstatējis, ka 47 mēdīju biroji, kas agrāk bija ASIS rīcībā, tagad no tiem ir tikai 4 vai 5. Un tieši saistas propaganda, kas nāk no šiem centriem, ir samazinājusies ļoti dramatiski. 2014. gadā viņi katru dienu izlaiž 5 līdz 7 video dienā, bet tagad um, labi, ja viņiem izdodas 5 video materiāls izlikt nedēļā. Tātad teritoriālais kalifāts ir samazinājies, sarāvies, bet tas nenozīmē, ka viņi ir pārcēlušies uz virtuālo pasauli. Gluži eh, tāpat mēs varam teikt, ka gan teritoriāls, gan virtuālais kalifāts abi divi ir sarāvušies savā aptvērumu ziņā. Trešais pozitīvais notikums ir tāds, ka šķiet, ka terorista operāciju temps ir um, samazinājies un arī rekrutācija, vervēšana ir palielinājusies. Lūk, šādu statistiku mēs esam saņēmuši no rietumvalstīm. Un ja jūs izlasīsiet, piemēram, um, virsrakstus um, februārī Francijā, uh, ir rakstīts, ka viņi ir apkarojuši divus teroru uzbrukumus janvārī. Nu no vienas puses tas šķiet diezgan briesmīgi, bet ja jūs salīdzināt šo tekstu ar iepriekšējo gadu, kad um, Francija atvērīja vairāk kā 30 teroristu uzbrukums, tāpat laikā jūs konstatējat, ka tiešām ir notikusi šī procesa palienināšanās. Lūdzu, avīžu virsraksti, lai jūs nemaldina. Daži šie virsraksti izklausās diezgan draudīgi, bet um, faktiski um, tas um, varētu um, tomēr būt. Um, interpretējams kā mazāk skaits teroristu uzbrukumu nekā iepriekšējā gadā. Tātad ir bīstams, bet ir samazinājies. Uh, Lūk, šie pozitīvie momenti. Teritoriāli šaurāk, nav virtuālais, un arī terorista operācijas ir samazināšanās un pal palielinājušās. Bet joprojām bažas pastāv. Viena no bažām īstenībā neviens nezina, ko darīs tie cilvēki, kas ir atgriezušies eh, starp 13 un 14 tūkstošiem 30-40 tūkstoši ir devušies pēdējos gados ka, un cīnījušies Sīrijā un Irākā. Un droši vien jūs neredzat šo statistiku šeit tabulā, bet īstenībā šeit ir tikai viens tāds savienojams gadījums Eh, ārvalstu kauja, ka, kaujinieku mobilizācija 18 gados eh, Afganistānā 10 gados 20 tūkstoši cilvēku bija mobilizēti. Un tagad pusē no šī te laika, tātad piecos gados, mēs redzam, ka vairāk kā 30 tūkstoši, varbūt pat 40 tūkstoši ir devušies uz Daišu teritorijām. Lūk, šeit mēs redzam, cik milzīgi ir bijusi šī mobilizācijas vārtārumu ziņā. Uh, Un pirmo reizi visā vēsturē mēs redzam arī ļoti būtisku rietumu Eiropas iedzīvotāju skaitu, kas ir, tad ir 5-6 tūkstoši tādu ir, kas ir devušies cīnīties uz turieni. Un eh, lielākās mm, valstis arī devušas vislielāko skaitu šādā ārvalstu kā, mm, kaunieku, Francija, Vācija un tā tālāk, bet arī mazās Eiropas valsts, piemēram, Beļģija ir mm, skārta ar šo fenomenu, piemēram, kaujinieku nākšanu no Dānijas, Zviedrijas un Nīderlandes pat. Dažās mm, valstīs nemazām nav ne tik liela kapacitāte apkarot terorismu un nav arī īpaši liela pieredze tieši cīnoties pret terorismu un varbūt e, šīs valsts varētu arī cīnīties šo fenomenu tuvākajos gados. Un kā es varētu to mm, prognozēt? Atpakaļ atgriezušies varbūt neizraisīs e, vairāk eh, teroristu uzbrukums vai sazvietības, bet eh, šie uzbrukumi būs tādi profesionālāki, būs lielāka brutalitāte, būs varbūt tīkli, kas ir radīti tad, kad šīs personas ir darbojušās Sīrijā un Irākā. Un eh, tiešām viens no lielākajiem noziegumiem, kas noticis pēdējos gados, uzbrukums Bataklāram Francijā 2015. gadā Īsnībā šo visu uzbrukumu bija organizējuši tie cilvēki, kas bija apmācījušies Sīrijā un atgriezušies Francijā, lai organizētu lūk šo mm, uzbrukumu, šo noziegumu. Tātad tālāk nākamā parādība, kas satrauc ISIS fokusējas uz terorismu stimulēšanu, izraisīšanu. Vakar mēs dzirdējām Islāma valsts runas vīru, kurš um, aicināja uz uh, šādu terorismu mm, atbalstīšanu, bet uh, ir arī, viņi vēršas arī mm, pret, pie tiem, kas dzīvo rietumsabiedrībās, lūk, palieciet savās vietās un turpiniet izvērst teroristu aktivitāti. Mēs zinām, ka uh, um, teroristu tīklu piedāvā veikt uzbrukumus ar nāzi, uh, ar, um, izmantojot automobīli, un diemžēl mēs redzam arī, kā šie notikumi vēlāk izvēršas uz Eiropas ielām. Trešā baža, kas joprojām ir ļoti nopietna, ir um, tāda, ka mēs redzam atkal jauns, tā, tā kā profilus, jaunus veidus, jaunus aktierus, kas rada, zinām, neskaidrību. Piemēram, lielāka sieviešu iesaiste mm, Tātad divus, trīs gadus atpakaļ sievietes pārsvarā bija nākamo kaujinieku mātes vai atbalstītājs, bet tagad uh, tās ir, ir aktīvākā vietā, tiek aicinātas sievietes konkrēti piedalīties teroristu uzbrukumos, un mēs redzam vairākus uh, gadījumus, kad sievietes ir aktīvāk piedalījušās sazvērstību un uzbrukumu organizēšanā. Piemēram, mēs redzam, uh, ka bijušās, tā, bijušie bandu locekļi, kas ir bijuši sīkie huligāni eh, tagad eh, īstenībā kļūst par teroristiem un eh, ir arī šeit šajā plakātā jūs redzat uzsaukumu, tādu saukli, kad cilvēki ar sliktu pagātni rada labu nākotni, tātad tiek teroristi vēršas mm, pie šiem sīkiem huligāniem un cenšas pievērst arī, arī mm, lielākām terorisma aktiem mm, piemēram, gadījums Minsterē, kopīgāt uzbrukums um, te, tas nebija islāmists, kas veic uzbrukumu, bet viņš vienkārši imitēja, atkārtoja kaut ko tādu, ko bija redzējis televizorā. Šeit es negribu neko tādu īpaši apsteigt notikumu ziņā, jo zinat, ka vakar Toronto notika uzbrukums atkal. Tas bija kāds paraugs, kas tika kopēts. Mm, cilvēks, kas nebija motivēts ar islāma motivāciju, bet viņš vienkārši imitēja drīzāk taktiku un nevis sekoja skaidri ideoloģiskām līnijām. Alkaida arī varētu atgriezties šeit, es varētu runāt veselu pusstundu par šo šo tēmu, bet es varbūt to nedarīšu. Katrā ziņā ir jāskatās, kā tas notiek ar Alkaidu. Un visbeidzot, ir tāds risks, ka varētu būt šī apusējā radikalizācija. Un līdz ar džihāda uzbrukumiem, galēji labajā, labējās grupās ir cilvēki, kas spēj arī veikt teroristu terorisma noziegumus, tad jāskatās plašāk uz terorisma spektru, piemēram, pagājušajā gadā Londonā bija ekstrēmi labējais ekstrēmists, kas bija paņēmis mm, mm, mini autobusu un iebrauc cilvēku polī, it kā viņš būtu atdarījis, atmaksājis par kaut ko. Un tā ir tāda Mm, problemātika, kas tad terorismu draudz, kas izriet ne tikai no džihāda aprindām, bet arī no cilvēkiem, kas atrodas e, ekstrēma labējos spārnos. Tad e, jāskatās, kādi ir šie demografiskie profili, kas rada šo neskaidrību. Ko tas viss nozīmē? Kas, uh, Eh, ir noticis Sīrija un Irāka pēdējie notikumi 5-6 gadu laikā turpinās mūs ietekmēt nākamos daudzus gadus, un eh, tas ir tas, ko es pasvītroju atkal un atkal. Atcerieties, kas tad notika 80. gados mm, Afganistānā. Eh, Osam Nu, Bin Lādens eh, sāka īstenībā eh, kā ārvalstu kaujinieks. Viņš cīnījās pret eh, Krievkarspēku, un tad konflikts pēc 20 gadiem beidzās, un tad viņš uzdeva sev jautājumu, ko darīšu tālāk. Un tad atkal nākamās divas desmitgades, 90. gadi, 2000 gadu pirmā desmitgade, jūs redzat, ka afgāņu re, re, re veterāni ir parādījušies dažādos konfliktos, gan Bosnijā, gan Alžīrijā, gan Filipīnās, un šie te afgāņi citās vietās bija padarījušos konfliktus daudz ekstrēmākus. Daudzi arī radīja šo te starptautisko tīklu, ko vēlāk nosauc par Alkaidu. Uh, Lai netērētu laiku, tomēr gribētu atkārtot. 11. septembra uzbrukumi eh, ASV notika 14 gadus pēc Afganistānas konflikta beigām, un joprojām bija iespējams izsekot konflikta cēloni līdz Afganistānai pirms 20 gadiem. Tātad, ja mēs gribam redzēt, kas tad notiks pēc Sīrijas, šeit pulkstens vēl nav palaists, bet es pārēdzu, ka pēc daudziem, daudziem gadiem šie tīkli, kas ir radīti šajā Mm, konflikta mm, sakarā būs joprojām ar būtisku nozīmi un spēlēs arī nozīmīgu lomu teroristu uzbrukumu ziņā. Neviens īsti nezina, ka, kas mūs sagaida nākotnē. Eh, situācija ir ļoti mainīga, vai ISIS izdzīvos, ļoti grūti pateikt. ISIS ir eh, pazaudējis ļoti daudz uzticības sev. Uh, un tāpēc ir ļoti svarīgi ne tikai fokusēties uz organizācijām, var jau būt, ka ir kādas citas organizācijas, kas parādīsies nākotnē. Daudz svarīgāk ir fokusēties uz personiskiem tīkliem, kas ir radušies šī konflikta rezultātā. Terorisms Eiropā droši vien joprojām nezaudēs savu aktualitāti. Šeit ir dažā, dažādi uzbrukumi, ko mēs varam paredzēt. Es neredzu šeit nekādas izmaiņas modus operandi. Joprojām ir radikalizācija inflācijas drauds un droši vien uh, ilgtermiņā tie, kas ir atgriezušies, veiks uzbrukums uh, profesionālāk, droši vien parādīsies jauni uh, tīkli, jauni veidi, kā piemēram sieviešu iesaistīšana un arī šie uh, kopēšanas um, uzbrukumi. Atkal, kas, kādas ir sēkas no šiem procesiem? Mācība. Uh, no Sīrijas. Mums ir jācīnās pret visiem vervētājiem. Visi vervēšanas pasākumi eh, pēdējo 5-6 gadu laikā ir, viss ir sācies kā ierasts kaut atsevišķi ap, ap, pievilcīgiem sludinātājiem un radikalizētām mošajām. Jāskatās, kur ir šie indivīdi, varbūt šādas vietas ir jāslēdz, lai vervēšana nebūtu iespējama vairs. Mm, ir arī uh, jāstrādā ar sociāliem mēdījiem, lai mēdīju pakalpojumu sniedzēji uh, rīkotos atbildīgāk. Daži nu, noliedz uh, šo te aspektu, bet tomēr jā, jāatzīst, ka daži sociāli mediji ir slēguši savus vietnes, un nu, tas varbūt bija nedaudz pavēlu. Un tālāk mēs turpinam cīņu pret radikalizāciju Es eh, pilnīgi nevaru saprast, ja cilvēks saka, ka investīcijas pārvirzīsim uz kaut kur citur, jo šeit vairs nav šis drauds. Tas ir pilnīgi nepareizi, jo investīcijām ir jāturpinās, jā. Un šeit um, es labprāt nodošu arī vārdu savam kolēģim Renātu Kunam, kas noteikti turpinās var um, prezentācijām. Radikalizācijas apkarošana varbūt nav burvju nūjiņa, bet tomēr tā varēs kaut ko darīt. Tur, kur ir šīs pretterorisma programmas, tās ir jāpielāgo. Ļoti daudz no šīm programmām fokusējas uz jauniem uh, vīriešiem. Nu, šeit vajadzētu mainīt šos eh, iedzīvotāju profils, kas ir draudu grupā, mm, sievietes, arī iespējams bērni. Dažās Eiropas valstīs arī bēgļi, eh, kas, piemēram, tagad veido jaunas iedzīvotāju grupas gan Zviedrijā, gan Vācijā, gan citās valstīs noteikti programmas ir jāpielāgo arī vietām, kas mainās, un tas, ko mēs esam redzējuši, ir situācija cietumos. Cietumos nonāk ieslodzītie, kas ir notiesāti par terorismu pārkāpumiem. Un tas ir ļoti labi, ka jums ir paredzēta arī uzklausīšanas gaitā atsevišķa daļa par situāciju cietumos. Tālāk mums ir jārunā retoriski vairāk, jo tas nu, teroristi skatās, kā mēs reaģējam. Teroristi cer, ka mums būs pārmērīga reakcija. E, viņi grib redzēt, kā mēs polarizējam savas e, sabiedrības. Viņi labprāt vēro, kā mēs apvainojam ikvienu musulmani, un, un viņi cīnās par savu vietu sabiedrības slāņos nepalīdzēsim viņiem darīt to, ko viņi grib, nespēlēsim pēc viņu notīm, un tad, kad eh, notiek uzbrukums, padomāsim, ko teiksim, vai teiksim kaut ko tādu, kas vieno mūsu sabiedrības, vai arī kas sadal. Vai mums eh, jācenšas izraisīt rietumu attieksmi vai arī vislabāko attieksmi. Eh, tad Tā ir atbildība, kas ir mūsu visu sabiedrība. Mums ir jārīkojas atbildīgi un nedrīkstētu rīkoties tā, kas būtu izdevīgi teroristiem. Paldies! Lielas paldies, Noiman kungs, par šo runu. Tur bija daudz interesantu lietu, arī daudz tādu uz, uzmanīgu, viedu ideju. Un mēs arī atbalstam šo ceļu. Paldies par pieredzi, par kur stāstījāt tālāk. Es došu vārdu Tomā Renāra kungam, kurš ir arī ļoti slavens pētnieks, starptautiskās attiecības ir pētījis un strādā institūtā Brīselē. Konsakrē, konsakra un partija. Uh, un viņš uh, daļu sava darba velta analizējot eh, pretterorismu pasākumus un ar terorismu fenomenu. Nesen viņš publicēja rakstu kopā ar Kolserta kungu profesoru par um, tiem, kas ir kā kaujinieki atgriežušies Beļģijā, un viņš runās par savu pieredzi. Un, uh, jāskatās, kā šīs lietas attīstās eh, un kā varētu cīnīties pret šiem ārvalstu kaujiniekiem, kas atgriežas Beļģijā, un kāda būtu eh, tā politika, kas eh, sniegtu vislabākās atbildes un kas ir jau izdarīts, kāda politika ir īstenota. Un šie ir jautājumi, kas skar visus Eiropiešus. Lūdzu, jums vārds Renāra kungs. Liels paldies, priekšsēdātājs kundze. Uh, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Pirmkārt, ļaujiet man pateikties par to, ka ielūdzāt mani uz šo pasākumu. Man ir liels gods eh, runāt šajā eh, cienījamajā komitejā. Un es gribu uzsvērt arī, ka jūsu darbs ir ļoti svarīgs. Mēs saskaramies ar fenomenu, kas pats par sevi nav jauns, bet tas ir sasniedzis eh, neparedzētus apmērus. Un tāpēc ir jāmobilizē pūliņi visos līmeņos, tā skaitā arī Eiropas līmenī. Mani šeit uzaicināja, lai runātu par izaicinājumu, kas ir saistīts ar ārvalstu kaujiniekiem, kas atgriežas. Šis jautājums pēdējos gados ir aktualizējies, jo īpaši pēc Parīzes un Briseles terora aktiem, kurās, kuros bija iesaistīti šie eh, kaujinieki, kas bija atgriezušies. Jau pašā sākumā es gribu pateikt, ka tā, šie cilvēki rada nopietnas bāžas Eiropas iestādēm, un tomēr tās nav mm, vienīgais bāžu iemesls. Mums e, e, tagad ir labāki instrumenti, kā pret to cīnīties, bet e, mēs arī tomēr saprotam, ka mūs vēl gaida lieli izaicinājumi. Es runāšu par draudiem no vienas puses un reakciju no otras puses. Un pēc tam uz, uzsvēršu vairākus izaicinājumus, kas mūs varētu gaidīt nākotnē. Uh, Apmēram 5000 eiropieši ir eh, devušies uz Sīriju un Irāku kopš 2012. gada, lai cīnītos dažādu grupu ietvaros, bet galvenokārt tās augtās islāma valsts ietvaros. Apmēram pusotras tūkstotis eh, ir vairākos eh, viļņos atgriezušies. Lielākā daļa atgriezās 2013. līdz 2015. gadā un ļoti maz atgriežās kops 2016. gada. Tātad tiešām Nebija tā, kā mēs bažījāmies, ka uh, milzīgajā, milzīgā skaitā šie cilvēki atgriezīsies. Vismaz tas nav īstenojies vēl. Šīs bažas nav piepildījušās. Uh, Tātad šie cilvēki, kas atgriezās, eh, bija cilvēki, kam bija um, pievilkts cerības, un tāpēc viņi devās, viņi varbūt nezināja, uz kurien viņi dodas, bet ir arī cilvēki, kas vairāk kārt ceļoja prom un atpakaļ, lai piesaistītu cilvēkus eh, šiem te tīkliem um, un uzbrucējus. Um, pirmais veiksmīgais uzbrukums tika veikts šeit Briselē 2017. gada um, maijā. Uh, bet eh, jau pirms šī eh, uzbrukuma tika eh, vairāk uzbrukuma plānot, bet tie netika īstenot un plānotāji tika arestēti. Otrais uzbrucēju vilnis atgriezās Eiropā kopš 2014. gada, kad Islāma valsts izstrādāja savus uzbrukuma plānus. Nemušu Briseles uzbrukumu, Vervjē, uh, Eh, plāns šeit Beļģijā, Talijas uzbrukums, Parīzes uzbrukumi, tur visur bija iesaistīti šie atgriežušies cilvēki. Jā, eh, šis risks ir eh, reāls, bet nevajadzētu pārspīlēt. Mums ir jāveido laba politika. To skaits, kas ir tieši iesaistīti uzbrukumos no atgriezušamies, ir ļoti zems. Uh, Un e, ir pētījumi, kas pēta iepriekšējos konfliktus un e, norāda uz līdzīgām tendencēm. Turklāt izmeklēšanas norāda, ka lielākā daļa uzbrucēju bija savstarpēji saistīti un um, starp Nemušu, Vervjē nodaļu uh, Kazanī un Parīzes Briseles tīklu arī ir saiknes, un tas mūs iedrošina, jo mēs ar izlūkdienas starpniecību varam atklāt šādas saiknes un tādējādi atklāt, kur tad ir tie bīstamākie indivīdi. Treškārt ir jāatzīmē, ka nav veikts neviens uh, veiksmīgs uzbrukums kopš 2016. gada mārta šeit Briselē, ko būtu īstenošie atgriezušies uh, kaujinieki. Patiesībā pēdējo divu gadu laikā uh, vairāk iestāžas ir uh, pievērsušās draudiem, kas izriet no pasmāju teroristiem, jeb kaujiniekiem, un viņi nemaz nav devušies uz Sīriju vai Irāku. Un tomēr nevajadzētu pārspīlēt šos draudus, bet tos nevajadzētu arī novērtēt par zēmu. Uh, eh, atgriezušies kaujinieki ir ne tikai nopietnas draugs, drauds, bet tas ir arī ilgtermiņa izaicinājums, un eh, te ir jāpieliek uh, nopietni pūliņi, kā jau Pēters to uzsvēra. Uh, Pētījumi norāda, ka šie te atgriezušies kaujinieki, veterāni um, palielina uzbrukumu uh, veiksmes uh, potenciālu. Parīs un Brisels uh, uzbrukumi to pierāda. Turklāt uh, nav vajadzīgs uh, daudz atgriezušos kaujinieku, uh, lai uh, palielinātu uh, draudus. Arī neliela grupiņa var būt ļoti bīstama. Risks uh, ar šiem atgriezušamies kaujiniekiem ir lielāks nekā viņu pašu radītais risks. Viņi var eh, piesaistīt citus individus, var radikalizēt uh, vietējos uh, cilvēkus un um, arī jārunā par cietumiem, um, kur nonāk lielākā daļa atgriezušos kaujinieku. Arī ir tāda auglīga augsne um, jauniem potenciāliem teroristiem. Uh, Un visbeidzot, ilgtermiņā um, atgriezušies kaujinieki var turpināt uh, izplatīt šo te džihāda mītu um, un uh, sagatavot uh, augsni nākamajai mobilizācijai un tādējādi var ietekmēt Eiropas drošības situāciju turpmākajos gados. Tad kā Eiropas valstis ir rīkojušās šajā situācijā, kādas politikas ir īstenotas kops, kopš Sīrijas krīzes sākuma? Sākumā uh, um, Eiropas iestāžu atbilde, kas ir nacionālās iestādes, uh, bija tikai uh, krimināltiesību pieeja. Jo galu galā Eiropieši jau arī iepriekš ir devušies uz Bosniju, Čečeniju, Afganistānu vai Irāku, lai uh, karotu. Un um, pat ja šie cilvēki radīja bāžas, tad tomēr izlūkdienestiem tas uh, bija jautājums, ko viņi varēja pārvaldīt. Un kaut kas sāka mainīties tad, kad uh, izlūkdienas saprata, ka šis fenomens ir plašāks un savādāks nekā iepriekš. Uh, toreiz, 2013. un 2014. gadā, tika veikti daži pasākumi, bet uh, uzbrukuma vilnis, kas sakoja pēc tam, izraisīja spēcīgu politisku reakciju. Sākot ar 2015. gadu, iestādes sāka izstrādāt tādu sistemātiskāku pieeju, visaturošāku pieeju, uh, un prevencijas politikas, kas ilgu laiku tika atstāts novārtā, saņēma vairāk uh, resursus, kaut gan citi saka, ka nebija tad, arī ar to nepietiek. Tātad um, notika šāds mācību process, un, manuprāt, mēs joprojām esam šajā procesā, mēs mācāmies, mēs raugāmies, kas tad darbojas, un pielāgojam savas politikas. Uh, Eiropas eh, Savienības dalība valstis eh, ir ar dažādām tradīcijām runājot par cīņu pret terorismu, un rezultātā viņi eh, šo jautājumu risina atšķirīgi, un tomēr ir arī zināma konverģence Eiropas valstīs, jo izaicinājumi ir vien un tie paši, līdz ar ko ir arī līdzīgas debatas. Tagad sniegšu jums īsu pārskatu par Eiropas reakciju uz atgriezušamies kaujiniekiem ir uh, ārvalstu kaujinieks Sīrijā un Irākā, un tāpēc nav um, nekādas vēlmes uh, veicināt viņu atgriežos, uh, atgriešanos. Bet situācija varētu attīstīties, jo Eiropas iestādes saskars ar spiedienu no kurdu kaujiniekiem un ASV. Uh, bērnu jautājums ir īpaši satraucošs. Ir apmēram tūkstoši Eiropas bērnu šajā zonā. Vairākums valdību, protams, atzīst, ka līdz zināmam vecumam šie bērni ir upuri. Nav aktīvas politikas, lai atgriezt šos bērnus Eiropā un rūpētos par viņu labklājību. Um, kad atgriežas Eiropā, šie kaujinieki saskars ar vajāšanu saskaņā ar um, ONSC rezolūciju 2178 un arī terorismu direktīvu Eiropas Savienībā. Lielākajā daļā gadījumu viņi tiek e, turēti apcietinājumā, pirmsties apcietinājumā. E, sievietes arī varētu saskarties ar sodīšanu. Šobrīd e, arī šī situācija mainās, kā jau Pēters uzsvēra. E, Um, ir dažādi sodi, kas tiek uh, piespriesti, bet tie ir relatīvi īsi Beļģijā, Nīderlandē un Vācijā, piemēram, 3 līdz 5 gadi. Tie ir uh, smagāki Francijā. Kas attiecas uz uh, cietumiem, visas valstis ir apspriedušas, kāda ir plusi un mīnus dažādiem aizturēšanas režīmiem. Tāds valsts, kā piemēram Beļģija, ir izvēlējušās um, um, izkliedēšanas režīmu, un savukārt Nīderlanda drīzāk koncentrē šos cilvēkus konkrētos cietumos. Katrā gadījumā tiek pieņemti pasākumi ņemot vērā un izvērtējot risku. Un tas tiek dalīt, darīts regulāri. Da, pēc daudzām um, debatēm tagad um, valstis īsteno um, programmas, uh, lai uh, Uh, cīnītos ar individu uh, vardarbīgo rīcību, bet nav tādas deradikalizācijas programmas, uh, kas fokusētos uz ideoloģiju. Visizaicinošākā fāze ir šī te fāze, kad cilvēki tiek izlaist no cietuma. Kā tad, lai nodrošina, ka šie cilvēki neatgriežas atkal pie džihādisma? Uh, reintegrācija rietumu sabiedrībā nav tik vienkārša, jo cilvēki ir bijuši cietumā, bijuši konflikta zonās, un tāpēc ir jāpapildina šīs te programmas, jāintegrē cilvēki sabiedrībā, jo, un parasti ir tā, ka cilvēkus atlaiž brīvībā, bet um, uz pārbaudas laiku viņiem tā kā vēl seko uh, Uh, jo šie indivīdi uh, var arī atkal pastrādāt uh, noziegumus. Un tomēr ne visiem tiek piemērot šāds režīms. Tad, kad beidzas pārbaudas periods vai tad, kad cilvēki tiek atlaist brīvībā, atgriezušies kaujinieki tiek novērot ar dažādu mehānismu starpniecību. Un tad galvenais uh, iemesls, kā, kāpēc var veiksmīgi strādāt ar šiem cilvēkiem, ir, ja tiek pienācīgi nodrošināt uzraudzīšanu un informācijas nodošana. Un uh, tiek nodrošināta arī um, konsultācijas. Noslēgumā gribētu uzsvērt uh, vairākus izaicinājumus, kurus joprojām saskat nākotnē. Pirmkārt, uh, daudzi, ja ne eh, lielākā daļa atgriezušos kaujinieku iznāks no cietuma turpmākajos gados. Šis te jaunais atgriezušos eh, vilnis, ja tā to var saukt, eh, nebūs vienkārši pārvarams, jo ir jāveido sociālās prevencijas programmas un arī izlūkdienestiem ir jāstrādā. Šeit, kā jau es teicu, šī te iznākšanas no cietuma fāze ir visriskantākā. Otrkārt, uh, Joprojām uh, ir plašs Eiropas uh, kaujinieku kontingents Sīrijā un Irākā. Šie ir ļoti bīstami indivīdi. Daudz ies bojā vai saņems uh, sodu Irākā, bet daži varētu atgriezties arī turpmāko mēnešu laikā, jo īpaši, ja uh, kurdu um, kaujinieku izdarītu papildus spiedienu uz Eiropas valdībām, lai tiktu nosūtīti atpakaļ šie kaujinieki. Īsi sakot, uh, šis jautājums tik ātri neatrisināsies, bet jautājums ir, vai mēs esam gatavi šādai ilgtermiņa rīcībai. Un tas noved man pie pēdējā un trešā punkta. Draudu ainava attīstās kalifāta rezultātā. Uh, kalifāts ir sakauts, tātad tā rezultātā situācija mainās, tas jau ir uh, novedis pie mazāka uh, pie zemāka draudu līmeņa Beļģijā, kas tika noteikts, un tas uh, rada iespēju savukārt uh, īstenot vairāk uh, pūliņu, lai veikt jauns uzbrukums. Un tomēr tas rada arī risku, ja um, draudu līmenis pazeminās, tad um, neviens vairs neinteresē šādi pretterorismu pasākumi. Tas notika jau 2009. gadā. Um, un tā būtu kļūda. Mēs esam daudz uh, uzzinājuši par radikalizāciju un terorismu pēdējo gadu laikā, bet visas šīs zināšanas varētu pazust, ja uh, šis darbs netiks turpināts. Un tāpēc ir uh, ļoti svarīgi izdarīt spiedienus Eiropas valdībai, valdībām. Paldies par uzmanību! Paldies, Renāt kungs, par šo prezentāciju. Tā bija ļoti uh, visaptveroša un kaismīga par uh, radikalizācijas jautājumiem un par to, kā tie attīstās. Uh, liels paldies jums, un tagad došu vārdu Muradam Benčelālī, uh, kurš ir bijis Guantanamo ieslodzītais un šodien strādā pie prevencijas jautājumiem, ņemot vērā savu pieredzi, par to viņš droši vien arī pastāstīs, kāpēc viņš nokļūg Guantanamo un kāda ir viņa pieredze. Un šodien viņš strādā radikalizācijas prevencijas jomā organizācijas ietvaros, kas mm, saucas Action Resilience, kur atrodas Marseļā. Tās galvenā mītne ir Marseļā, un mm, viņš eh, ir arī um, pasniedzējs uh, integrācijas jomā, un viņš runās par uh, to cilvēku motīviem, kas pievēršas eh, radikalizācijai un kas um, arī um, attiec uz cilvēkiem, kas atgriežas Eiropā. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, patiesībā šodien es eh, strādāju pie radikalizācijas prevencijas, par to runāšu detalizētāk vēlāk. bet patiesībā es eh, daudz sakoju eh, Neimana kunga un eh, Renāra kunga darbam. Es neesmu eksperts, es negribu izteikties šodien kā eksperts, vienkārši esmu liecinieks, kā jau to mm, priekšstādātājs kundze uztvēra. Es gribētu Uh, izstāstīt, kāds ir mans uh, dzīves gājums, tas ir diezgan sarežģīts uh, un nav, grū, nav viegli to izstāstīt dažās minūtēs, bet tomēr. Tātad es 18 gadu vecumā devos uz Afganistānu. Mani uh, tuvinieki uh, uzskatīja, ka tas um, jaunam musulmanim ir uh, lieliski doties uz Afganistānu. Man ļoti ietekmē mans tēvs, uh, kurš arī bija imāms uh, mošajā, um, Lionas um, kādā mošajā, un viņš bija iesaistīts arī um, kopienā uh, sniedzot uh, humanitāro palīdzību, piemēram, Bos Bosnijā viņš devās uh, Tur viņu uh, Serbijas iestādes aizturēja un, un turēja tur vairākus mēnešus. Toreiz uh, ārlietu ministrija Francijā mobilizējās un atbrīvoja viņu pēc dažiem mēnešiem. Un es, uh, um, ja raugos atpakaļ, esmu pārliecināts, ka tas bija tas uh, ie, notikums, kas mūs ļoti iespaidoja, arī iespaidoja manu vectēvu uh, pievērsties reliģiskajām uh, Uh, lietām. Mans tēvs toreiz bija ļoti reliģios, un uh, arī mans vectēvs, tāpat kā mans tēvs, gribēja iesaistīties, gribēja kaut ko darīt, uh, panākot tādu starptautisku islāmu. Tā ir arī man tēva vīzija. Mm, viņš uzskatīja, ka musulmaņi ir tāda starptautiska kopiena, un mans tēvs daudz ceļoja. Akims bija viņa vārds. Viņš devās uz uh, um, islāma valstīm, arī uh, divus gadus studēju universitātē. Un atgriežoties uh, Londonā, acīm redzot, viņš bija saticis nepareizos cilvēkus, un viņš uh, atgriezās un stāstīja man, ka viņš uh, esot devies arī uz Afganistānu vairākiem mēnešiem, un viņš uh, bija pārliecināts, ka um, Atgriežoties, eh, ir eh, viņa galvenais uzdevums pārliecināt savu jaunāko brāli, arī doties viņam līdzi. Viņš man teica, ka es esmu slikts musulmanis, es toreiz nebiju praktizējošs musulmanis. Eh, es saprotu, ka man nebija obligāti jādodas uz Afganistānu, lai mācītos islāmu, bet es daudz nebiju ceļojis. Jā, tie bija 90. gadu beigu gadi. Uh, Es nekad nebiju nekur braucis, es eh, nezināju neko par šo valstā, tad es eh, tātad ļoti viegli pieņēmu viņa priekšlikumu. Es toreiz biju jauns un naivs, un es pieņēmu šo te eh, priekšlikumu. Un es devos arī ar, kopā ar kādu jaunieti no mana kvartāla. Uh, Un eh, tas, ko mēs tur sapratām, mēs sapratām, ka tas nav nekāds piedzīvojums. Eh, mēs nokļuvām ļoti organizētā sistēmā. Tas man ir pārsteidza uzreiz ierado, ierodoties, jo tur bija uzņemšanas eh, ēkas, kur bija sakārtots viss, tur mums bija jā, jāuzrāda pasts un tā tālāk. Un tad par mani rūpējās galvenokārt alžīrieši. Viņi runāja franciski, ne arābu valodā, un viņi um, pastāstīja, kā tad viņi šajā islāma valstī, Talibānā, ir iekārtojušies, un viņi stāstīja, ka visiem musulmaņiem būtu šādas mācības jāiziet, tātad katram musulmanim ir jāiepazīst islāma valsts no um, iekšienes. Un tur uh, šie cilvēki mani ievirzīja citā um, mājā, kur mani uzņēma, tur uh, bija dažādi jaunieši, uh, mums stāstīja, ka tur tad mēs iepazīsimies ar mūsu musulmaņu brāļiem, bet uh, īzējas punkts bija uh, Alkaīda mācība nometne. Un uh, tur uh, mums stāstīja, ka obligāti divus mēnešus ir jāmācās militārās lietas, tas tā tad ir uh, um, šīs lietas jāmācās, lai cīnītos, uh, piemēram, Libānā, uh, Un eh, neskatoties uz maniem iebildumiem, protams, ka es pret to uh, protestēju, protams, es baidījos par savu drošību, par savu dzīvību, tomēr man uzspied šīs militārās mācības, tās bija fiziskas uh, mācības, militāras mācības, un uh, tās ir arī teroristu mācības, jo mācīja mums elektroniku, par spridzekļiem stāstīju, un tur pirmo reizi sapratu savā dzīvē, ka es saskaros ar eh, cilvēkiem, eh, kur uzskata, ka karam ir jābūt asimetriskam, un tas man sagrāva visas iespējas par to, kāds ir karš, un arī Usama Biladens bija šajā apmācībā um, ieradies, lai teiktu runas, un uh, viņš stāstīja, ka ir jāizmanto visi instrumenti, un viņš uh, teica, mēs uzbruksim amerikāņiem, pēc tam viņš devās prom. Uh, Tātad um, beidzās šīs mācības uh, un uh, um, nebija nekas jāparakst, nekas jāzvēr, tas gan labi, bet es uh, steidzos atgriezties. Es kopā ar savu draugu uh, um, sap, tātad paņēmu savu, savus mantas un atgriezāmies, bet pēc tam īsi, pēc tam uzluk, notika šis te 11. septembra uzbrukums, uh, pēc tam Talibans um, tā kā devās kara gaitās un, un tad man izdevās nokļūt uh, Pakistānā, kur man likās, ka šis morgs ir beidzies. Es, uh, gribēju atgriezties mājās ar lidmašīnu, bet tad uh, mani aizturēja uh, Um, vietēji iedzīvotāji, kas mani uh, turēja Pakistānā cietumā un pēc tam nodeva amerikāņu uh, tiesību sargājušajām iestādēm, un tad mani aizved uz Guantanamo, kur es pavadīju divi ar pus gadus. Uh, um, tur nebija spēkā uh, Amerikas likuma, bet arī Kūbas likuma nebija spēkā. Um, tad mani aizsūtīja atpakaļ uz Franciju, bet tad mani izmeklēja uh, Francijas iestādes par šo te apmācību uh, laiku, un tad es divus gadus pavadīju cietumā, bet uh, es sapratu, ka, kamēr es biju prom, um, daudz kas ir noticis. Mans vecākais brālis Akiems ir radikalizējies un uh, arī iesaistījies Čečenu cīņās 2000. gadā. Uh, Viņš katrā ziņā mēģināja, viņš eh, bija Gruzijā, pēc tam atgriezās Francijā, tad viņu aizturēja un eh, turēja cietumā Francijas iestādes eh, no vienas puses, tāpēc, ka viņš centās pievienoties džihādam, un viņš bija arī pārliecinājis savu jaunāko brāli doties prom, bet arī citu smagāku iemeslu dēļ, jo Francijas iestādes viņu apsūdzēja, iesaistīja gatavojot torēju rakstus Čečenu pusē. Tātad man eh, tas tātad iznāca no uh, Guantanamo, tad es biju cietumā Francijā, un uh, arī man ģimenes locekļi bija cietumā, mēs visi palikām cietumā divus gadus. Man atbrīvoja pēc diviem gadiem, uh, maniem uh, vecākiem, uh, tātad viņš izraidīja uz uh, Alžīriju, tur viņi atkal bija cietumā, un Akims un es mūs atbr atbrīvoja. Tātad es biju jau cietumā bijis gadu, un tāpēc man šis spriedums, viens gada cietumsots vairs nebija jāizcieš. Un tad es um, sāku domāt par to, kā um, atkal iesaistīties sabiedrībā. Es domāju par grāmatas rakstīšanu, gribēju to visu izstāstīt. Uh, un uh, arī runāt par to, kas ar mums ir noticis. Mums, par mums runāja kā par džihādistiem, uh, bet bija jaunieši, kas tikās ar mani cietumā un stāstīja, uh, ka viņi esot dzirdējuši par mani un ka es viņiem esmu kļuvis par uh, piemēru, um, tātad, uh, kuri gribēja uh, iesaistīties cīņā. Un uh, es sapratu, ka. Uh, jaunieši eh, varētu identificēties ar mani eh, nepreizu iemeslu dēļ, un tieši tāpēc es arī gribēju uzrakstīt šo te savu eh, pieredzi. Es sāku par to stāstīt 2006. gadā. Es uzrakstīju šo grāmatu, tad es devos uz skolām un runāju ar jauniešiem. Un tātad tādā veidā es strādāju, sniedzot savu liecību. Uh, un pēc tam uh, atgriezos atkal sociālajā jomā, strādāju uh, un uh, pirms trim gadiem uh, ar Nikolā Enā uh, sākām um, šo kopīgo darbu. Viņš ir uh, kara reportieris un veids tiešām uh, atzinīgi vērtējumu darbu. Mēs uzskatījām, ka Um, mēs varam kaut ko kopīgi um, dot. Un šobrīd es uh, strādāju galvenokārt uh, cietumos pie prevencijas jautājumiem, lai censtos uh, palīdzēt cilvēkiem atkal integrēties sabiedrībā, vismaz tiem, kas to vēlas. Es strādāju arī pie jauniešu tiesiskās aizsardzības, es pavadu nepilngadīgos uh, Uh, aizturēšanas iestādēs. Es uh, arī strādāju ar jauniešiem aizturēšanas iestādēs un sniedzu liecības uh, izglītības iestrādēs, lai stāstītu par radikalizāciju savās runās, balstoties galvenokārt uz savu pieredzi. Es centos pēc iespējas ātrākā uh, pastāstīt par uh, savu pieredzi. Ja jums ir jautājumi, lūdzu uzdodiet tos. Paldies, uh, Murad Bančalalī, par šo jūsu stāstīto. Uh, noteikti, ka daudziem kolēģiem būs jautājumi, ko jums uzdot. Uh, liels paldies jums visiem trim. Tagad uh, došu vārdu uh, tiem, kas gribēja izteikties debatēs. Uh, jau ir pieteikušies runātāji Ana Gomeša. Uh, un pēc tam uh, pierakstīsim visus pārējos, kas gribēs runāt. Lūdzu, Anna Gomes, jums vārds. Eh, Paldies! Vispirms es gribētu pateikties Benča Lalikungam uh, par šo stāstu. Kā jūs teicāt, tas nav viegli, um, bet es saprotu, ka jūs esat bieži, ņemot vērā jūsu darbu, ko jūs veicat. Tas bija ļoti aizkustinoši jūsu uzklausīt. Es uh, ļoti labi saprotu kā tas ir pēc Guantanamo, kā bijušais ieslodzītais stāsta visiem jauniešiem par savu pieredzi, par to, lai viņi neiet to pašu ceļu, ko jūs gājat. Paldies par darbu, ko darat. Es gribēju jums uzdot jautājumu, kā arī abiem kolēģiem tādu pašu jautājumu. Divus jautājumus. Jautājums ir šāds. Kādu lomu parasti spēlē persons, kas varētu ietekmēt jauniešu tieši mošeju līmenī? Piemēram, Beļģijā ir dažādi pasākumi, lai kāvētu. Cilvēks, teiksim, no Sauda Arābijas darboties ar mošajām, lai varētu mm, viņi veikt radikalizācijas aktus. Vai Eiropas Savienības līmenī mums ir arī ļoti liela musulmaņu kopiena. Vai ir tādi centieni kaut ko darīt mm, mošeju līmenī e, šādā nozarē tieši caur mm, šīm reģioloģiskām iestādēm? Vai kaut kādā veidā šī radikalizācijas un vērvēšanas darba kārtība tiek risināta, lai varētu arī apkarot tāpat laikā mm, šo vardarbīgo ekstremismu? Un vēl, ko jūs domājat? Uh, kā teica Renāra kungs, ir ļoti daudz kaujinieku. Mēs varam viņus sākt par ārvalstu kaujiniekiem, bet viņi ir Eiropas cilvēki. Daži ir varbūt tādi, kas ir pakļāvušies Irākas ietekmē, bet nav Irākas cilvēki. Un ir tādi, kas atgriezīsies, ir tādi, kas nu, neatgriezīsies. Ja atgriezīsies, tad, tad varbūt viņi ies arī caur šo integrācijas programmu, bet tad viņi varētu atkal parādīties kaut kur uzpeldēt, bet tas nav pieņemams. Un arī Eiropai, kas cīnās par cilvēktiesībām, pārkāpums šajā jomā nav pieņemami. Es varbūt arī vēlāk uzdošu savu jautājumu par situāciju cietumos. Jautājums un komentārs no Gomešas kundzes bija ļoti daudz šķautnēns, un toši vārdu Noiman kungam vispirms, un pēc tam arī Nāra kungam. Un pēc tam es lūgtu tomēr uzdot ļoti kodolīgi jautājumus, jo ir ļoti daudz uh, ja ko runāt, atbildēt var gari, bet uzdot jautājumu īsi. Paldies. Ja es eh, pareizi sapratu, tad otrais jautājums būs drīzāk jums domāts, jo esat speciāli šajā jomā par pirmo jautājumu par mošajām un uh, imāmiem un ka šādi harizmātiski uh, mācītāji imāmi, protams, ka viņiem ir ļoti milzīga loma mobilizējot ārvalstu kaujiniekus. Un tomēr ir ļoti svarīgi saprast, no kurien šie cilvēki ir un uh, ko viņi reprezentē. Tātad, ja ir islāms, kas ir uh, milzīgs, varbūt 1,5 miljārdu uh, cilvēku pasaulē ir islāmticīgo, un viņiem ir salāfisti, kas ir ļoti tādā pūristiska uh, eh, islāma uh, forma un varbūt tie kā 3% uh, eh, musulmaņi visā pasaulē. Protams, kā arī pati salafistu iekšiene ir dažādas tendences. Uh, viens, piemēram, džihādī, salafisms. Uh, un ja jūs šeit mēģināt noteikt, kas tad ir šie karizmātiskie uh, imāmi, kas rekrutē cilvēkus, vervē cilvēkus, tad jāraukās tieši uz šiem cilvēkiem, uz šiem imāmiem. Gribētu teikt kas ir, eh, jā, protams, ka ir ļoti iespējams eh, lokalizēt šo ekstrēmismu formu islāmismu ietveros. Tas ir islāmistisks, bet tas nereprezentē islāmu. Tas reprezentē ļoti specifisku un ļoti nelielu segmentu islāmā. Un ja jūs mē, mēģināt, piemēram, šeit eh, slēgt mošējas, tad ir jāidentificē, kuras mošēs tās ir un kuri imāmi ir tie, kas uh, reprezentē šādas ekstrēmismas idejas. Uh, un uh, vispārējais plašā spektra varbūt nemaz nebūs interesantas tieši pretērismu cīņā. Liels paldies par šiem komentāriem un jautājumu. Ja pareizi sapratu jūsu otro jautājumu, jūs runājat par Eiropas lomu Un tas ir ļoti problemātiski, jo tie, kas ir palikuši, tam tur arī ir izvēle. Šie cilvēki ir izvēles priekšā, ir grūtības īsnībā arī apcienībā arī pārvietoties, ir kontrolēts robežas, bet uh, jādomā par bīstamību un arī par to, ka šis noziedznieku profils mainās. Arī sievietes tiek iesaistīts mm, viņu cīņā, arī bērni aizvien biežāk. Un, un tātad tas, kas ir bijis problemātiskāk, ir, bijis, ir tagad vēl sarežģītāk jo situācija attīstās par Eiropas pozīciju attiecībā uz to kontingentu, kas paliek. Es gribētu nodalīt sievietes, pieaugušos un bērnus, un kas attiecās uz pieaugušajiem, tad šeit ir skaidrs, ka mums ir situācija, kur mums ir jāizvēlas starp ļauno un vēl ļaunāko. Ja mēs eh, lemjam atstāt viņus savā ziņā, e, tad ir jādomā, kā atbildēs jautājumiem, kas ir ētiski un likumīgi, jo šeit ir ne tikai drošības jautājumi, un ir arī saikne ar citiem iesaistītajiem un viņu dros, drošību. Un mēs varētu pazināmā situācijā izvēlēties neiesaistīties šajā procesā un situācijā. Un mēs arī esam atkarīgi no Irākas tieslietu sistēmas. Un dažkārt mums ir jāpieņem, piemēram, Francijā tā situācija bija, sieviete bija notiesāta Un īsnībā šeit ir jādomā, kāda ir reakcija pret spriedumu, kas īsnībā neatbilst tam, ko mēs e, gaidām. E, bet Sīrijā ir savādāk. E, tur nav starptautiskā atzīta jurisdikcija. Tāpēc šis jautājums principā ir etisks un likumīgs. Mums ir mm, arī partneri Sīrijā kas eh, vairāk negrib pie sevis turēt šo ārvalstu kaujinieku, saka, lai viņu paņem atpakaļ, gatavi palaist. Un tas arī rada bažas. Ja mēs gribam Eiropas kaujiniekus eh, atstāt brīvā dabā, tad jādomā par mūsu atbildību, cik lielā mērā šie indivīdi ir spējīgi paņemt atkal ieroču rokās un veikt eh, atentātus. Un eh, kas notiks, ja mēs viņus atvedam pie sevis? Un otrs puses, kāda ir mūsu uzraudzības kapacitāte, mūsu izlūku kapacitāte sekot uh, šo individu kustībai. Tas arī ir ļoti svarīgs jautājums. No mazām valstīm nākušie, piemēram, Beļģijā, nav šīs kapacitātes īpaši uzraudzīt kustības un, un, un izsekot virzību. Bet uh, visas valsts debatis attiecībā uz bērniem ir, ir izteikšu atbalstu bērniem, bet kā, kas kavē bērnu atgriešanu? Ka, viņi ir upuri, un, un ko mēs varam ar viņiem darīt? Runāt par Sīriju un Irāku ir iespējams tiesiski sūtīt atpakaļ bērnus, bet šis jautājums ir ļoti jutīgs. Un ko, kā mēs varam vērtēt to valdību pieredzi, kas eh, nav, nav spējīgi izlemt, ko darīt ar saviem bērniem, savus pavalsniecības bērniem? atkal mums ir jādomā, kā izvēlēties starp ļaunu un visļaunāko. Mēs eh, varam meklēt šos kaujiniekus un, bet ja viņi tiek atgriezti, tad tas prasa milzīgus pūliņus, kā sekot gaitām šeit, un, un šeit ir riski, un tā ir problēma. Paldies, tālāk Murats Benčelālīkungs, vai jūs arī gribētu iesaistīties? Nē. Un tādā gadījumā došu vārdu Danžāna kungam, lūdzu. Labdien, paldies par šo stāstījumu Es atvainojos, ka es eh, aizkavējos. Eh, mm, eh, diemžēl nedzirdēju visu Noimana mm, kunga uzstāšanos. Bet mm, jautājums ir par socioloģiju, līderu socioloģiju. Ne tikai izpildītāji man interesē, bet līderi. Šeit šiem līderiem ir tāds ļoti spēcīgs profils, konstanti iesaiste ideoloģiskā plāksne, un šie cilvēki ir ar zināmu tādu pastāvīgu veidolu, sākot no 80. gada līdz Irākas gadiem, mēs redzam, ka viņi piedara pie vienas tās pašas tā kā nozares Un uh, mēs redzam, tie, kas aktīvi darbojas šodien, bija aktīvi arī pirms 15 gadiem. Vai šeit ir kaut kāds sociāloģisks pārāvums saistībā ar šo jauno kalifātu? Vai ir kaut kāds jauns um, šo līderu profils? Eh, tas ir saistīts ar deradikalizācijas jautājumu. Tas ir pirmais jautājums. Otrs eh, ir mm, par stāstu no Benšalālī kunga. Par eh, šis sākums ir skaidrs. Alžīrija, Čečenija, Bosnija, Hercegovina, Sīrija, Irāka. Uh, Um, tas ir tas ceļš, uh, kur iziet lielākā daļa džihāda kaujinieku. Um, kāds būs nākamais punkts? Vai ir kaut kāda atgriešana, rekonversija vai džihādiski kaut kur reorientējas, geogrāfiski kaut kur citur novirsās? Um, mēs atrodam viņus arī Afganistānā, kas joprojām tur ir pelēkā zona. Vai jūs kā speciālists šai ziņā jūs esat bijis tur iekšā, vai jums ir kaut kāda nojausma par to, kur tālāk virzīsies starptautiskais džihāds? Un Matkali Lībijā, ko jūs par to varat teikt? Paldies. Paldies par šiem jautājumiem. Domāju, ka ir ļoti skaidrs, ka ir kaut kāda schēma. Kā jūs teicāt, ja mēs raugāmies uz to veidu, kā Islāma valsts parādījās Irākā, tas bija tāda drīzāk tāda haotiska situācija, tur bija pilsoņu karš. Divas lielas puses bija pre, viena pret otra, un Islāma valsts no tā visā guva labumu, un viņa izmanto to, ka bija varas vakums. Un es domāju, tas tāpat notika arī Lībijā, un domāju, ja tā ir viņa raksturīgā metode, kā zīmos, situācija, kas varbūt ir Sīrijā un Irākā, kļūst eh, varbūt tāda mazāk būtiska. Es neesmu īsti pārliecināts, bet domāju, eh, protams, ka vienmēr ir, zinām, veida konfliktu potenciāls, bet domāju, ka mm, arī citās pasaules vietās līdzīga situācija Libija, piemēram, ir tāda pati, varbūt arī būtiska vieta Eiropai. Tāpat ir situācija arī Jemenā, kur notiek līdzīgas attīstības. Mēs jau esam redzējuši arī palielinātu aktivitāti Afganistānā. Un tā, vienmēr ir tādas vietas, kur ir varas vakums, kur ir pilsoņu konflikti. Ne Lībijā, bet arī citās uh, vietās ir konfrontācijas, uh, kas ir konfesionālas dabas starp šītiem un sunītiem. Tās ir tipiskās situācijas, kur uh, eh, islāma valsts no tā visa gūs labumu un atkarīgs no tā, kur tas notiks nākotnē. Jā, tad tie būs arī nākamie, nākamās vietas, kur tas būs būtiski. Nākamais jautājums. Nesmu īpaši šeit raudzījies uz šīs kustības līderiem vadītājiem ir skaidrs, ka visās politiskajās kustībās, ir tīpaši radikālajās kustībās, līderi bieži vien ir vairāk ideoloģiski, bieži vien ir labāka izglītība, bieži vien labāk, no labākas situācijas viņi nāk. Bet to, ko mēs esam redzējuši agrāk ar džihādistiem, ka šī ticamība kā līderim var nākt no dažādiem avotiem. Tas var būt, piemēram, teoloģiskā uzticamība, kāds, kurš var runāt par reliģiju, uh, jo viņiem ir attiecīga izglītība. Tas var nākt arī no cīņas pieredzes, kā kāds ir piedalījies konfliktā un kļuvis par varoni, konfliktā ir cietis uh, mērķa labad. Tas var būt arī tādēļ, ka ir uh, tīkls, cilvēku tīkls, kādam pieejams, ka viņš var mobilizēt šos cilvēkus un cilvēku, kas jums seko, un uh, jums ir šāda veida vara. Jā, un vēl viena lieta, ir, ka tas, ko mēs esam redzējuši Lībijā, Sīrijā, atvainojos, saka runātājs, ir divu pauģu saskārsme tikšanās. Vai tā kā jūs teicāt, eh, tas bija, jā, tas bija eh, pēdējais šis gains Afganistānas paudze, šis pirmais stop, un tad eh, otrs jaunajā paudzē, daži no viņiem ir ļoti jauni, 14, 15, 16 gadus veci, un vienmēr var arī redzēt kaut ko tādu, kā. Ka ja viena paudze tā kā pazūd un viņi nodod savas uh, pieredzi un, pra, tas esmās, prasmes uh, un mantojumu nākamajai uh, paudzē. Un es sagaitītu, ka arī jaunās paudzes vadītāji, kas būs nākamais 10-20 gados, uh, viens no galvenajiem atsaucas punktiem šiem jaunajiem līderiem būs situācija Sīrijā. Es esmu cīnījies Sīrijā, esmu cietis, uh, cīnījies varonīgi uh, Sīrijā. Um. Atbildēšu ātri, jo Pīters jau ļoti plaši atbildēja uz jūsu jautājumu attiecībā uz veterāniem un jaunajiem dalībniekiem. Pilnībā atbalstu Pīter teikto Beļģijā un Francijā. Ir dažādi pētījumi un izmeklēšanas attiecībā uz um, atentātiem, atentātu mēģinājumiem ir zināmi arī cilvēki, kas ir bijuši aktīvi šajā nozarē 20 gadu un vairāk. Sākot no 90. gadiem mēs pētām šo darbu arī Beļģijā. Par šo profilu raksturīgo noziedzniekam Beļģijā. Te secinājums ļoti līdzīgs e, citām Eiropas valstīm. E, tur ir mm, tā kā atjaunināšanās starp kadriem mm, vidēji e, tie, kas ieslēdz islāma rindās, tagad ir jaunāki nekā tie, kas atbalstīja džihādu agrāk. Un um, ideoloģiski ir mazāk reliģijas kā iepriekšējiem, un Pīters veica pētījumu, uh, ko drīz arī prezentēs par džihādistu kon, uh, profilu konverģenciju salīdzinājums ar noziedznieku profiliem. Arī mēs redzam šo tuvināšanos. Šeit ir tāds uh, gadījums, kas ļoti labi arī ilustrē Uh, šo lietu, bet katrs uh, gadījums ir atsevišķi, pilnīgi atsevišķi, kā jau te. Mm, uh, Tad mm, visas šīs bandas, apdeslama un tā tālāk, ir izpētītas. Un savā pētījumā es ņēmu interviju mm, Molenbekā pie policistiem un šis policists pirms 15 gadiem ir sāku, sācis darbu. Un viņš ir stāstīja man pat, ka cīnīties um, ar ja, jauniešu bandu Molembekā. Un tā ir tā pati banda, kur bija abauts un tā tālāk. Um, un pēc zināma laika arī, um, arī bija tātad banda, kas nodarbojas ar narkotika tirdzniecību, atkal abauda. Uh, banda tā bija, un pēc brīža um, atkal viņš strādājas atkal ar kārtējo teroristu bandu, un atkal kontingents iekšā tie paši cilvēki, atkal abauts un pārējie. Tātad šis gadījums un šis jautājums ir ļoti eh, tipisks no tādām grupām parādās līderi. Nē, tāpēc, ka viņi ir mm, bijuši šie noziedznieki, un sākumā varbūt arī nav nav bijuši nemaz reliģiozi, un, viņu, un Zakaits ir labākais piemērs šeit ir, un, un Abdeslam. Uh, Turpretim bija ārkārtīgi reliģios, un viņš um, uzrādīja kaut ko ļoti nozīmīgu. Sanāk, ka ir iespējams arī izaugt no noziedznieku aprindām un arī kļūt par lielu līderi ar lielu harizmātisku ietekmi. Un par nākamajiem soļiem es gribētu šeit nošķirt šo migrācijas eh, gadījumu, varbūt ne uz Eiropu, bet džihāda migrāciju un šos jaunās mobilizācijas fenomenu. Vienu daļu jūsu jautājumu varētu atbildēt šādi, kādā veidā attīstīsies mm, kontingents, kas atrodas tur uz vietām, vai viņi paliks uz vietām, vai arī virzīsies atpakaļ, ja jā, tad kāda iemesla dēļ, un, un ja būs šāda mm, migrācija, tad uz kurieni Afganistānai ir zinām pieredze, tur atkārtoti atgriežas, bet nevienmēr tagad. Arī Sīrija ir populāra jautājums ir par to, kur notiks nākamā mobilizācija. Es, es nedomāju par Afganistānu, Jemenu, Lībiju. Šeit šis galvenais motors jaunai mobilizācijai ir. Tas, ko mēs pētām, vai būs kaut kas jauns, kāds jauns uh, motors eh, varbūt nebūs eh, tā Sīrija, kas būs nākamā, tomēr mums tas ir jāpatur prātā, un šā iemesla dēļ mēs uzsveram to, ka ir nepieciešams eh, domāt par šo vidi, vidi, kas stimulē radikalizāciju, šo ra radikalizācijai auglīgo augsni. Tādā veidā mums jācenšas nākamās mobilizācijas apvērumu ierobežot pēc iespējas vairāk. Mūredkungs, jā, ļoti īsi tas, ko es konstatēju. Es esmu kontaktējies ar daudziem no Sīrijas, arī no Afganistānas bet viņi ir bijuši tur un tad atkal griezušies uz Sīriju un tā tālāk. Es vienmēr redzu, ka džihāda ilgums ir atkarīgs no to personu skaita un vai, vai uzturēšanās ilguma attiecīgā organizācijā. Al-Qaida ir elitāra organizācija bet džihādā iestājās pēc pārliecības. Te ir jādomā par loģiku un jāseko socioloģijai džihādistu rindā, jo ir iespējams arī izmaiņas, un tām ir jāseko. Un vēl viena lieta kas ir svarīga, ir džihāds kopumā un džihāds kā, kā mērķis. Varbūt sākumā ir kaut kādi gadi un tiekšanās, un tad uh, cilvēks zaudē motivāciju, un pēc tam atkal atjauno savu vēlēšanos. Jo džihāds eh, varbūt ir mainījis savu pievilcību, kaut, kaut kas ir mainījies, parādījies varbūt kaut kāds harizmātis līderis vai kā, nu, kaut kāda izmaiņa. Eh, tāpēc ir jāseko gan varvētājiem, gan lielajiem līderiem, kas, kuriem ir varbūt šie ieroči katrā ziņā jādomā par to, ka situācija nepārtraukti mainās. Paldies! Un tālāk došu vārdu Saržentīnī kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Mans jautājums ir Noiman kungam. Noiman kungam man divi jautājumi. Jūs ievadrunā, jūs runājat par uh, tādu savstarpējo radikalizāciju. Varbūt jūs varat kaut ko vairāk pastāstīt konkrētāk, kā viena lieta noved pie otras. Vai jums ir arī piemēri? Uh, gribētu saprast, ka tas, ko jūs pieminējāt, eh, es gribētu vienkārši labāk izprast. Otrs jautājums. Jūs teicāt 9. 11. Eh, septembris bija 14 eh, gadus pēc konflikta bēgšanās Afganistānā, un pūkstens pat nebija sācis vēl iet uz priekšu. Vai jūs varbūt varētu to savienot ar jautājumu, kuru mēs tikko uzdevām, ko darīt ar eh, visiem bērniem, kas ir Sīrijā vai Irākā vai Kurdistānā. Jo esam šeit nobažījusies, ja mēs neraudzīsimies eh, un eh, neķersimies klāt šai lietai, ka ja mēs nepievērsīsimies šiem bērnu jautājumiem, tad izveidosies paudze, ka, kuri paliks kaut kur tuvajās austrumos, un mēs nezinās, uh, viņiem vispār nebūs nekāda pozitīva attieksme pret mums nākotnē. Un kad viņiem būs 18 gadi, tad viņi mēģinās atgriezties Eiropas Savienībā. Tas ir jautājums, kurus faktiski jau slēpj atbildi sevī, bet gribētu jums pajautāt, vai jūs piekrītat man, vai jūs kaut ko varat piebilst tam vēl klāt. Tādēļ svarīgi saprast, kā cilvēki to saskata. Viņš ir Alikungam. Jums ir jā, bieži, eh, noteikti jāstāsta šis stāsts, jūs to tā vienkārši pastāstījāt, bet uh, gribētu uzzināt, kā, jā, šo pieredzi pavērst kaut kādā pozitīvāk, kaut ko izdarīt. Ne nu, jau katram ir tāda pieredze kā jums. Jums ir, protams, eh, jāraukās, kas vispār notiek cilvēku galvās. Uh, ar ko jūs cīnāties savā darbā, kad mēģināt runāt ar cilvēkiem, kas ir jums apkārt, kas jau ir kas radikalizējas vai nu, mēģina atgriezties, eh, atkal iekļauties sabiedrībā. Paldies! Jā, paldies! Pavisam īsi! Šī savstarpējīgā radikalizācija, ko es ar to domāju? Kā ekstrēmisti, džihādistu pusē un labēja, eh, ekstrēmistu labējā pusē, ja viņi faktiski tā kā stimulē viens otru. kā piemērs, piemēram, par naidu, par to, ko viņi, pret ko viņi mierās, viņi izmanto viens otru kā iemeslu, lai mobilizētos. E, es biju arī piemērs manā prezentācijā, tātad tas bija labējais ekstrēmists, kas bija ļoti nikns un tāds un viņš izmantoja metodes, ko izmanto arī islāma valsts, bet viņi, viņš izmantoja to pret musulmaņiem, jo viņš uzskatīja, ka visi musulmaņi ir atbildīgi par to, ko islāma valsts dara un ar labējiem ekstrēmistiem un džihādistiem, kas viņiem ir kopējis, ka viņi gūs labumu no polarizētas sabiedrības, viņi gūs labumu no sabiedrībām, kurās vai nu nevar identificēt sevi kā daļu no sabiedrības vai daļu no viņiem. Tātad viņi uh, gūs labumu no šīs melni baltās domāšanas. Viņi izmanto viens otru šādā veidā. Uh, Tātad, ja notiek džihādistu uzbrukumi, tad cilvēki labējie ekstrēmistu pusē saka, mēs jau teicām, tieši tā arī musulmaņi dara. Un, ja notiek labējo ekstrēmistu uzbrukums, tad saka, džihādisti saka, jā, šie cilvēki patiešām reprezentē Eiropu. Tie ir cilvēki, kuri parāda, kāda ir patiesā Eiropas seja, seja, un jūs nekad nevarēsiet būt šīs sabiedrības daļa. Tātad kaut kādā veidā tas ir faktiski tā pati retorika, tas pats stāsts, jo viņi izmanto tās pašas idejas. Tādēļ ir paties risks rodas. Un, zināmā, apmērā Eiropas sabiedrības mēs jau redzam, ka lielākā daļa, kas gūs labumu no džihādistu uzbrukumiem, faktiski ir labējās ekstrēmistu partijas, jo viņi izmanto šīs bailes, ko izraisa terorismus, lai mobilizētu cilvēkus viņu mērķiem, kas mēģina izslēgt ne tikai džihādistus, bet visus musulmaņus no sabiedrības, no Eiropas sabiedrībām. Un tas tāds aburtais loks, jo tas rada tādu izslēgtības sajūtu lielāku minoritātiem, ko džihādistu vervētāji var izmantot, eh, lai varētu to, ka jā, šiem uh, cilvēkiem tie nav īsti eiropieši un viņiem esot jācienās pret Eiropas Savienību. Tas tas, ko es domāju, un to vajadzētu tiešām pārdomāt, jo tāds patiešām ir uh, risks apdraudējums Eiropas sabiedrībai. Protams, ka ir arī fizisks risks, cilvēki mirst uzbrukumos, tas ir eh, jāpreventē, bet ir tāpat arī politisks risks. Politiskais risks ir, ka šo uzbrukumu rezultātā ir, ka mūsu sabiedrības kļūst polarizētākas un eh, ļoti samazinās politiskā centra lauks. Nu, jautājumā par bērniem, es nezinu, jā, varbūt, ka man kolēģi varēs labāk atbildēt šo jautājumu. Protams, uh, runāt par šo jautājumu, domāju, ka ir ļoti eh, svarīgi arī nošķirt. Ne jau katrs, kurš ir mazāk par 18 gadi, ne jau visi šie cilvēki vienādi. Ja kāds ir dzīves kalifātā un tagad ir viņam divi gadi, tad jau viņš nav pats par sevi apdraudējums Eiropas sabiedrībai, bet ja šeit runa par 16, 17 gadīgiem, tad uh, iespējams, ka viņi iznāks ārā no aresta. Uh, un uh, no cietumiem, tad viņi varētu būt par uh, apdraudējumu. Un domāju, ka Eiropā šis jautājums ir jārisina no gadiem uz gadiem, par, par, par konkrētām lietām. Un uh, dažos gadījumos viņi patiešām ir upuri, bet citos uh, gadījumos viņi ir gan upuri, gan arī apdraudējums. Bet uh, jūs varat būt arī upurs, bet arī apdraudēt sabiedrību. Un, uh, protams, ir atbildēt jābūt arī drošības politikai, bet arī psiholoģiskai un atbalstošam risinājumam. Ir, tāds arī ir jāsniedz. Euh, Paldies, Murat. Es gribēju stāstīt savu stāstu, jo es vienmēr strādājis um, ar cilvēkiem, ar jauniešiem, um, animācijas uh, kompānijām. Tātad, tā, tā, tā Tas, tāda bija mana pieredze, un tad, kad es um, nonācu Guantanamo, es atcerējos savu profesionālo ceļu, tam, tas, ko es darīju, tas nāca dabiski. Bet, protams, reāli tas mūrats, kas bija agrāk, um, tas nav tas pats cilvēks. Es esmu mainījies, uh, un es um, uzņēmu savu atbildības daļu, un man bija vieglāk dēļ profesionālās pieredzes Tālāk šis jautājums par vienkāršo to pasaules skatījumu. Bet kāpēc mēs runājam par džihādistiem? Viņiem ir tieši tāda paša, tāds, tāds pašs mm, redzējums, kā visiem pārējiem, tā kā, tā kā tāds mm, šosei, kas ceļš, kas veda iepratiem mērķiem, un tad eh, ir iespējams arī atbildēt caur tādu prizmu. Daudz grūtāk ir eh, ir novirzīt no šī vienkāršotā redzējuma šos jauniešus. Francijā mēs runājam par um, to, ka vajadzētu mainīt stāstījumu par islāmu, kas nav vispasaules sargs, bet kas mums ir acīm redzams, nebūt nav tas pats arī jauniešiem, viņiem ir mm, savādāk. Un jautājums par reliģiju, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo džihādistiem ir vienkāršota un ļoti burtiska Korāna izpratne, un tāpēc. Tā, ir jāstrādā ar bērniem, lai pievērstu šai ideoloģijai, un tad mēs redzam, kā cilvēki tiek pievērsti vardarbīgam īslāmam, un tas būtu jāapkaro. Ir diezgan grūti interpretēt islāma reliģiju, un beigās es teikšu, ka Francijas musulmaņi visā pasaulē uh, E, principā varētu spēlēt milzīgu lomu tieši izglītības jomā, jo ir arī zināma prakse šajā jomā. E, jāsaka, ka es ļoti reti stāstu savu stāstu mušajās. E, Uzskatu, ka īmāma darbs mušajās ir ārkārtīgi būtisks, lai novērstu radikalizāciju. Paldies! Es došu vārdu Monikai Holmejerai, kas ir līdzreferente. Un kolēģi, es saprotu, ka ļoti daudz ir pieteikušies, lai uzdotu jautājumu, vai jūs nevarētu uzdot šos jautājumus pēc iespējas eh, kodolīgāk, lai mēs varētu uzklausīt arī atbildes. Lūdzu, Monika. Es man finansīju. Pirmkārt, liels paldies, ka mums ir iespēja jūs kā eksperti šeit sveikt. Mums pirmais jautājums. Jūs runājāt profesora Noiman kungs par to, ka Alkaida atkal atzīmst, kļūst stiprāka. Ko konkrēti ar to ir jāsaprot? Kas pašlaik tiek novērots? Ko tas nozīmē mums? Otrais jautājums. Kas mums vienmēr izvirzās? Viena saka, viņiem ir tēze, Jā, nu ko tad darīt ar radikalizāciju? Tos, to var izdarīt. Citi atkal saka, nevar radikalizēt, un citi atkal ir vidū. Kur ir šī nošķīruma līnija? Kas ir tie, kas de facto paši kā rekrutētāji, kā vervētāji, kā visu laiku bīstamas personas varētu uzskatīt? Un kāda šī nošķīruma līnija, kāda var atrast, vai kāda, kādas recepts, kādas iespējas ir pastāv? lai kā valsts varētu efektīvi un pareizi rīkoties, vēršoties pret šīm personām. Ko dariet ar cilvēkiem, kas uh, ir pastāvīgi bīstami? Kāds veids ir, kādas iespējas ir, kā tiesiskai valstī, kādas metodas ir, ko būtu iespējams atrast? Tad ir vēl jautājums, jā, par arī vēl citu kaut ko. Kāda ir pārēja starp to, ko jūs nosaucāt starp eh, kā ekstrēmi viedokļi un to, kas ir drīzāk kā tāds atbalsts šādai, varētu teikt, arī ekosistēmai, kurā ir iespējams vervēt džihādistus? Tātad, eh, jā, bieži vien šī nošķīruma līnija nebūtu nav vienkārši novākama. Un, eh, Nai, Melkungam, Renārkungam, uh, Benčā Liekungam jautājums. Viņš teica, ka vislielākais risks ir pēc cietuma. Gribētu precīzi uzzināt, kādi pasākumi pēc pasākuma, pavisam konkrēti, ko jūs iesakāt vai ko jūs ieteiktu, lai mēs varētu cilvēkiem palīdzēt, eh, lai viņi atkal nenokļūtu džihādistu ķetnās. Um, so vielen... Jā, paldies, Homējers kundze, par uh, daudziem, bet arī ļoti sarežģītiem jautājumiem. Sākšu ar Alkaidu. Protams, ka pēdējos gados, un uh, tas bieži vien arī nav ņemts vērā, jo eh, bija fokusēšanos uz islāma valsti, ir, eh, esam novērojuši Sīrijā arī Alkaidas pastiprināšanu, bet arī citur, kur pasaulē. Un eh, tas tika drusku aizmirsts. Tam netika piešķirta tik liela uzmanība, jo arī Alkaida daļēji vismaz uh, ir pieņēmusi strateģisku lēmumu galvenokārt koncentrēties uh, uz uh, musulmaņu valstīm pasaulē, bet tas uh, atkal var mainīties un bieži vien arī aizmirst, ka Al-Qaida ir ļoti spējīga un ļoti spēcīga terorista organizācija, jo ja viņi kādreiz pieņems lēmumu atkal koncentrēties uz rietumiem, tā var šeit veikt arī uzbrukumus. Un tādēļ ir svarīgi arī šo parādību neaizmirst un arī uh, Arī tādēļ, jo Alkaida ļoti aktīvi mēģina gūt labumu no islāma valsts sabrukšanas. Otrais jautājums par deradikalizāciju. Protams, ka jums ir pilnīga taisnība. Es domāju, ka dažās Eiropas valstīs šī diskusija notiek ļoti ekstrēmā veidā. Vai nu radikalizācija ir risinājums visam, vai arī tas viss nekad nedarbosies. Un kā jūs pareizi teicāt, risinājums ir meklējams kā zelta vidusceļš, kā ilgadīgs. Uh, Smēķoties, tad vienmēr salīdzinu ar to, kā ir beigt smēķēt. Nevar kādu piespiest beigt smēķēt, ja viņš pats to negrib. Tātad radikalizācija darbojas tikai tad, tā šā, ja sākas šaubas, ir pirmie jautājumi, tad to var pārtraukt. Un ja kāds profesionāls ir treneris, un varbūt, ka šīs šaubas var sēt pozitīvā virzienā, uzdot jautājumus pozitīvā virzienā. Ja kādam ir ļoti hermētisks pasaules uzskats, un viņš ļoti apmierināts savu ekstrēmistu identitāti, tad jākādīgi sarežģīti deradikalizēt šādu personu. Un deradikalizācija, radikalizācija pārtraukšana šī iemesla dēļ vislabāk darbojas, ja intervence notiek ļoti agri, kad šī pasaules aina vēl nav tik hermētiski tik noslēgta, un ja šī persona pati grib tērā no šīs ekstrēmistu kustības, vai nu ļoti agri to ir iespējams izdarīt, vai arī beigās, ja cilvēki ir apmierināti ar savu ekstrēmistisko identitāti, un ja viņi tajā visā ir iekšā, tad no ārpus viņus dabūt ārā ir ārkārtīgi sarežģīti. Un uz pēdējo jautājumu, kuru jūs uzdevāt, ir pilnīgi pareizi. Manuprāt, arī kaut kas ir jau arī mainījies. Uh, pēdējos gados Eiropā ir ticis teikts, mēs nevaram vairs ciest, ja cilvēki, kuri gan paši nav izdarījuši fiziskus uzbrukumus, bet kuri ir aktīvi darbojušies tīklos, mēs nevaram to pieņemt, nekādu toleranci nevaram parādīt. Ļoti ilgu laiku arī drošības iestādes eh, izvērst teoriju, ka ir uh, faktiski labi, ja šie radikālie imāmi ir aktīvi, tad mēs viņus varam novērot, mēs zinām, kur viņi ir, mēs varam viņiem pieslēgties, bet gal galā tas ir novedis pie tā, ka daži no šiem radikāliem imāmiem kļuva par magnētiem, par kristalizācijas punktiem, un ap viņiem radās šādas radikālas grupējumi, un es domāju, ka lielākā daļā Eiropas valstus eh, nonākuši pie atzinuma, ka arī šie imāmi, šīs figūras, nevar vienkārši ļaut viņam darboties brīvi. Piemēram, ir arī jāslēdz radikālas mošējas un radikālus imāmus, ja viņiem nav Eiropas Savienības pilsonības, ka viņus var arī izraidīt, jo to vairs nevar pieņemt, nu tas drusku ir mainījies, un domāju, ka tas arī ir pareizi. Un atvainojos, man tagad, diemžēl, ir jāiet, bet sirsnīgs paldies par jautājumu. Profesor. Paldies, profesor. Mēs jūs laižam vaļā, jūs varat uh, iet. Paldies. Un eh, varbūt jūs varētu atbildēt eh, Mahomīras kundzi. Jā, es uzreiz gribētu pateikt, ka nav nekāds brīnum metods, eh, kā veikt šo deredakalizāciju. Nav tādas tehnikas vai metodas, kā, kā varētu mainīt cilvēku viedokli. Tas ir tāds gara stipruma jautājums, un tāpēc mums ir jādomā, kā noteikti atbalstīt noteiktu redzējumu, un no otras puses nevajadzētu būt fatālistiskiem, un nevajadzētu, lai tas um, iejauktos iesaistes retorikā džihādisti nepārtrauc savu propagandu, un arī mums jābūt tādai pašai apņemšanās spējai. Un eh, kāpēc cilvēks, kas ir piesaistīts džihādam, nevarētu būt pārliecināts arī par otru ceļu? Tātad mums ir jāiegulda tādi paši puliņi kā džihādistiem. Tā ir milzīga apņemšanās uh, censties atrisināt to, kas ir, nu, ir bijis nepareizi. Jā, paldies, gribēju uh, atbildēt uz uh, to um, par rekomendāciju, ko mēs varam darīt, kad cilvēki iznāk no cietuma. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka darbam ir jāsakas jau cietumā, nav jāgaida, kad viņi iznāks ārā. Tas nozīmē, ka mums jāstrādā ar individuāliem cilvēkiem uh, un uh, jāsagatavo šī. Um, kā būs tad, kad viņi izies ārā jau, jau cietuma laikā. Tas nav kaut kas darbs, kas jāsāk tikai pēc tam, kad ir, uh, viņi tikuši ārā no cietuma. Ir, protams, jānovēro, kas notiek šajā cietumā, tur ir jāveic novērošanas darbs. Mēs no visām valstīm dzirdam, kā radikalizācija cietumā palielinās. Un, uh, It īpaši pēc šo ārvalstu kaujinieku atgriešanās un citu noziedznieku. Tātad mums ir jāvērt tagad tāda schēma par šiem sasaistēm, tagad tāda karte vai struktūra. Tātad mēs arī liecinieku šiem uzbrukumiem uh, bieži vien saka, ka tieši radikalizācija notiek cietumos. Tātad uh, nevajadzētu gaidīt, uh, kad š, kāds, kas ir radikalizēts tieši cietumos, lai viņš veiks nākamu uz, uzbrukumu. Tātad arī pēc cietuma. Es domāju. Kad mēģināju jau savā prezentācijā uzsvērt, laba informācijas plūsma ir būtiska no dienestiem, kas aktīvi strādā cietumā, lai tā sadarbojas ar tiem, kas ir ārpus cietuma. Tad jau katram ir jāzina, kas notiek cietumos. Uh, tad tā būtu vislabākā iespējamā atbilde. Es domāju, ka mums vajadzētu e, nošķirt starp sociālā preventīvo un drošības pieeju. Tātad, tātad drošības iestādēm ir svarīgi zināt, kas ir saistīts ar ko, un zināt, kāds ir riska novērtējums šiem, un vai tas ir. Vai šis individs vēl ar vienu ir draudu avos, tas ir izmeklēšanas dienestu un policijas darba būtību. Un tāpat arī informācija, kas ir vēl ļoti svarīga un vērtīga arī sociāli preventīvajā darbā. Tie, kas mēģina strādāt ar šiem individiem, sarežģījums, un to gribēju pateikt arī savā prezentācijā, mēģināju to pateikt, ir, ka izņemot scenāriju par aprobāciju, jūs nevarat piespiest kādu iesaistīties šajā ment mentoru programmā, vai vienalga kā to sauc, katrās valstīs. Tātad eh, viņiem pašiem ir jāpiedalās, tas ir viņu lēmums. Piedalīties jums ir jāpārliecina, jāmēģina pārliecināt eh, viņus, un, protams, ka ir eh, jāsastāstās tieši jārunā ar viņiem, jāmēģina uh, pārliecināt viņus, un to nevar tā viens pret vienu vienmēr izdarīt, jo mēs arvien vairāk redzam, kā pārliecinot draugus, pārliecinot ģimenes, eh, lai tas būtu vēlams iesaisties šajās programmās, ka tās ir labas, un eh, ir arī Jā, tas ir eh, šie sociāli preventīvo uh, iestāžu darbs un ne policijas un uh, izmeklēšanas dienas darbs. Uh, lai būtu uh, iespējams viņiem atrast darbu un lai viss šīs uh, indīgās saiknes tiktu pārautas, jo tas, kas ir, uh, kas ir vajadzīgs šiem cilvēkiem, kas iznāk ārā no cietumiem, viņiem atkal vajag sasaisti, viņi atgriežas tur parasti, kur viņi ir dzīvojuši, pēc tam tātad paši kaimiņi attiecies, mēs zinām, ka radikalizācija ir ļoti lokāla, lokāla lieta. Un, piemēram, Bēļģija ir viena no valstīm, kurām ir ļoti liela koncentrācija ārvalstu um, kaujinieki, bet tas ir ļoti lokalizēts. Viņi parasti dzīvo turpat kaimiņos. Pēdējais punkts, kas ir ļoti svarīgi, mums, protams, ka jārunā ar viņiem kā ar pilsoņiem. Piemēram, mums bija arī šeit Beļģijā tādi gadījumi, kur mēri mēģināja tikt, tikties, kad vien bija iespējams. Uh, gan ar kaujiniekiem pašiem, kas bija atgriezušies ar ģimenēm, lai pateiktu viņiem, viņām, jūs, jūs esat mana vēlēšana apgabā daļa. Uh, pašvaldības daļa, mēs gribam, mēs gribam, lai jūs atgrieztos, mēs gribam strādāt ar jums, lai parādītu, ka viņa ir daļa no sistēmas, no pilsonības, no kopējās sabiedrības, arī ļoti svarīgi. Merci, mes chers collègues, il nous reste 10 minutes avant. Paldies, kolēģi, mums vēl palikušās 10 minūtes līdz šī dialoga beigām, līdz pirmā paneļa beigām. Mēs gaidām gaidam arī nākamos eksperts, kas runās par radikalizāciju ieslodzījumu vietām. Un es esmu gatava dot vārdu kolēģiem. Lūdzu, uzdodiet jautājumus ļoti koncentrēti. Žerāras Deprē un Kaničī kundze pēc tam. Paldies, kolēģi, ka palīdzējāt vadīt laiku. Paldies, priekšsēdētāji. Mans pirmais jautājums Benčalālie kungam. Man ir iespējas, ka tā kā jūs stāstījāt savu stāstu, ka jūs tā kā nejauši tur nokļuvāt, jūs nedāvā, da, devāties prom kā pārliecināts džihādists un ka jūsu vectēva tēls spēlē ļoti svarīgu lomu. Tātad tie, kas tur iesaistās, cik nozīmīgi ir šī te pašu reliģiskā uh, motivācija vai ģimenes lojalitāte? Kas ir svarīgāks? Otrakārt, jums bija veiksme, nu jā, kā lai to nosauc, eh, tātad jūs teicāt, ka dzirdējāt, kā Bin Ladens eh, runāja, kā viņš attaisno šos eh, pašnāvnieku uzbrukums. Ko viņš teica, lai to attaisnotu? Uz kā tad viņš balstījās, ko viņš piesauca kā iemeslu, kā aicināt cilvēkus veikt šādus uzbrukumus? Uh, Otrs jautājums Renāra kungam. Tas ir par bērnu atgriešanos. Tas tāds delikāts jautājums. Beļģijā man ir iespējas, ka uh, ir gatavi uh, pieņemt bērnus, bet vecākus tad atstāsim tur. Nu, kā tad uh, mēs varam zināt, ko cilvēki tur ir darījuši, arī šie jaunieši bērni? Un tad, uh, kur mēs viņus nosūtām? Mēs viņus atņemam uh, viņu ģimenēm, ar kādu uh, pabatojumu, tad eh, mēs to darām, ja ģimenes locekļi nav eh, notiesāti tur uz vietas. Tātad, eh, kā līdz šim brīdim ir strādāts, lai strādā ar šiem bērniem, kā viņus uzņemtu, tas būtu jādara, bet es ceru, ka jūs varēsiet atbildēt uz manu jautājumu. Tas nav tik vienkārši. Katrīna Kiničī. Un pēc tam Nākamais runātais. Jā, sirsnieks, paldies. Es uh, vēlētos pateikties uh, šodienas runātājiem. Diemžēl pirmais referents jau bija spiests doties prom. Tas bija ļoti interesanti, ko viņš teica arī par prevencijas darbu. Es vienmēr esmu teikusi, diemžēl, ka šis temats par uh, radikalizāciju un ekstrēmismu nav kaut kas tāds, kas ir jāraugās raugoties aktuāliem notikumiem, bet ir jāpieņem arī, ka tā ir parādība, kas, diemžēl, droši vien eh, paliks pie mums. Tāpēc mums ir jādara kaut kas, lai atrastu pasākumus, instrumentus, lai varētu novērst šo augstu līmeņu risku. Bet mēs arī redzējām, ka nezinu, uzbrukumu tos ir veikusi, veikuši cilvēki, kas jau dzīvo mūsu valstīs. Tādēļ mans jautājums, kādā veidā no vienas puses var eh, šo interesanto uh, perspektīvu sasaistīt ar realitāti, kurā mēs uh, jau redzam, ka atentātus veic cilvēki, kas uh, ir dzīvojuši Eiropā, uzauguši Eiropā, un daļai tie ir ļoti jauni cilvēki, kas kaut kādā veidā nav bijuši integrēti un tādēļ ir radikalizējušies. Ko varētu darīt? Un uh, gribētu griezties arī pie jums. Jūs uh, stāstījāt uh, par kaut ko ļoti sarežģītu un daudzslāņainu, kā parādību. Es ļoti daudz agrāk strādāju ar nepilngadīgajiem un gribētu teikt arī, ka tieši raugoties uz jaunākajiem sabiedrības locekļiem, kuri runa par uh, pedagoģisko metodu tādā plašākā nozīmē, tā darbojas ļoti labi tad, ja atnāk cilvēki un sniedz ļoti konkrētas liecības par to, kā kas ir noticis. Un tā var negatīvu attīstību pavērst pozitīvā. Uh, Un tieši jūs to arī darāt, Menčelāli kungs, un tādēļ man arī jautājums. Jūs esat strādājuši šajā jomā, varbūt jums ir kaut kāda jau sajūta par to visu. Jūs varbūt varētu teikt, ka tas darbs, eh, ko jūs veicat, tiešām noved pie pozitīviem rezultātiem. Esmu pārliecināta, ka šādi pasākumi ir jāveic eh, ne tikai pret uh, personām, kas ir tikušas radikalizētas vai kas ir apdraudētas, bet šie pasākumi ir jāpaplašina. Ir jāņem vērā arī ģimenes, jāiekļauj ģimenes un arī vide, lai izvairītos no tā, ka, ja kāds, piemēram, iziet no cietuma un uh, atkal iekļaujas sabiedrībā, lai izvairītos, lai viņš atkal um, izdarītu pagāns kļūdas. Paldies! Tagad Maita Pakasau Dundo kundze, lūdzu. Jā, paldies. Priekšsētātais kundze, es runāšu spāņu valodā. Atcedoši man. Pirms divām nedēļām pilsēta, kur es dzīvoju, tika izraidies no turienes imāms. Viņš bija eģiptietis, viņš bija, ir salāfists, viņš eh, nevervēja terorismam, bet šis imāms viņam, viņš patiešām radīja mūsu pašvaldībā tādu ļoti indīgu noskaņu. Viņš gribēja izslēgt citus, bija fanātiķis, stigmatizēja visus, kas eh, neatbilda viņa fundamentālistiskajai pasaules uzskatām un eh, kas eh, nepiederēja viņa reliģijai. Un pirms nedēļas bija eksperts 50 km no pilsētas, kurā es dzīvoju. Es arī biju klāt uh, Un uh, tur bija runa par citu imām, kurš netika izrādīts, un, un uh, bija šāda tikšanās, un es uzdevu viņam ļoti konkrēti jautājumu. Imām kungs, vai jūs domājat, ka demokrātija ar tādu veidu, kā to saprot is, uh, islāmā, vai tas ir savienojams? Viņš neatbildēja. Es gribētu uzdot šādu jautājumu. Tā savā ziņā ir tāda telpa, kurā mums ir ļoti grūti iet iekšā, ļoti grūti kaut ko darīt. Ir imām, kas reprezentē šo identitāti, kas grib nokalināt citus, bet eh, savukārt citi strādā pie pasaules uzskata, kas eh, izslēdz citus, kas noslēdzas iepratīt citiem. Tādēļ mums eh, ir jāvar atbildēt uz šiem jautājumiem un šādi toksiski mm, imāmi, jā, viņi darbojas, un kādas mums ir iespējas, lai patiešām mēs varētu rīkoties ļoti precīzi, uh, no vienas puses, kas ir eh, pārliecības brīvība, un otras puses, kas ir ar tiem, kas rada šādu indīgu noskaņu, ko var izmantot rekrutētāji. Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu jums, lai jūs varētu atbildēt uz trīs kolēģu jautājumiem un sniegt arī savus secinājumus, savu skatījumu. Gan viens, gan otrs lūdzu. Tātad atbildot uz eh, jautājumu, kuru, jā, eh, tiešām tā bija, ka es nedavos uh, cīnīties eh, džihāda dēļ, bet eh, es gribētu teikt, ka lielākā daļa tādu bija. Daudz tur bija politisku apsvērumu dēļ, ņemot vērā, ka viņiem bija eh, pieeja ieročiem, piemēram, Afganistānā, tad viņi varētu doties cīnīties un citi. Uh, savukārt gribēja aizstāvēt eh, Talibānu islāma valsts. Tātad bija daļa, kas ļoti skaidri zināja, uz kuriem viņi devās. Bija dažādi cilvēki, bet bija tādi jaunieši kā es, kas uh, brīnījās, kur tad viņi ir nokļuvuši. Tātad ļoti dažādi cilvēki tur bija. Mm, tas vienkārši parāda, cik tas viss ir sarežģīti, bet, protams, bija jaunieši, kas uh, arī um, bija pakļauti manipulācijām. Un interesanti ir tas, ko jau eksperti norādīja, ka ir tāda kā uh, Uh, nobīde, ko nevar no ārpuses redzēt. Un tad uh, pēdiņās to varētu saukt par uh, defensīvo džihādu, proti, ka ir tāda kā uh, pretošanās kustība, un šī ideja uh, diezgan pieņemta musulmaņu vidū. Viņi var nebūt džihādā, viņi negrib uzspiest šariāta likumu visiem, piemēram, Sīrijā, tie, kuri gāja bojā. Uh, um, Francijas okupācijas laiku, es atvainojos par Alžīriju, tātad tie, kas ir um, gājuši bojā Francijas okupācijas laikā, tiem ir cits status. Un uh, tad, uh, tad, kad uh, džihādisti um, um, tātad uh, iesaistās šajā cīņā, uh, viņi arī maina šo savu nostāju. Viņi vairs nav tik defensīvi, pēc tam viņi var pāriet šajā uh, uzbrukuma um, režīmā. Un Afganistānā jau uh, apmācību laikā mums skaidroja, ka vajag uh, aizmirst palestīniešu uh, šos te mērķus, uh, ir jāizstāv uh, teritorija, tātad uh, jāpievērš citiem mērķiem. Un šādas nobīdes visu laiku notiek, un to no ārpuses nevar redzēt. Un tad, kad cilvēki iesaistās uh, džihādismā viņi ne jau vienmēr dodas ar mērķi uzspiest visiem šariāt likumu, nē. Lai labi saprastu šo te um, uzbrukumu, um, pašnāvnieku uzbrukums, tātad džihādisti skaidro, ka pietiek um, Tātad, ja viens musulmanis ir uh, Uh, nogalināts, tad uh, atriebībai var nogalināt citu viņa dēļ. Uh, tā tiek skaidrots, un tās ir tas sākums. Un pašnāvnieku uzbrukums netiek skatīts kā pašnāvība. Tā ir tāda um, militāra operācija, tur šis pašnāvīgs aspekts netiek nemaz uzsvērts. Uh, Un, protams, ka viņi mēģina arī uh, manipulēt ar reliģiskiem tekstiem, un uh, to arī darīja Usam bin Ladens. Visbeidzot, uh, ir uh, jā, jā, jautājums, kādu uh, efektu ir uh, devas mans stāsts. Es nevarētu teikt, ka es tagad deradikalizēju cilvēkus. Nē, tas ir tāds ilgstošs. Um, procesu. Neesmu redzējis, ka kāds pievērstos džihādam un pēc tam pusgadu laikā no tā atteiktos. Nē. Um, sniedzot šo liecību, es nedomāju, ka mēs varam ātri kaut kādas uh, rezultātus redzēt uh, un nevaram teikt, ka darbs nav bijis efektīvs, uh, ja nav um, tieši un ātrs uh, rezultāts. Esmu uh, saticies arī ar cilvēkiem, ar jauniešiem, kur ir eh, turējušies pretī džihāda vilinājumam, un viņi man ir stāstījuši, ka viņi eh, nepadevās eh, šo te vervētāju vilinājumam. Un visbeidzot par salāfismu jautājumu. Tās ir ļoti plašas debats, vai mēs cīnāmies vienkārši pret terorismu, vai mēs vēršamies pret uh, to, kas rada šīs plaisas sabiedrībā. Mēs varam teikt, jā, cilvēki iet bojā, uzbrukumi, un tad eh, katrs var radikalizēties ar savām idejām, kā viņš vēlas. Nē, jo salāfisms noved arī pie asocializācijas, pie noslēgšanās no sabiedrības, un tā ir arī uh, sabiedrības problēma, tā par tādu kļūst. Un uh, problēma ir tā, ka tas nav tik vienkārši bieži vien tiek sajaukts uh, politiskais islāms un uh, reliģiskā radikalizācija, kas nevienmēr ir viens un tas pats. Um, politiskie um, militanti, šie te cīnītāji ir tuvāki džihādam un uh, nevar tāpēc vienkārši teikt, ka jācīnās tikai pret salāfismu, jo mēs redzam, ka um, reliģiskais fanātisms nenovada obligāti pie džihāda. Un tas nav tik vienkārši. Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un ar to arī beigšu. Paldies, Murad! Un Akim, kas ar viņu ir noticis, viņš izcieta savu uh, cietumsodu. 2009. gadā viņš uh, izgāja no cietuma. Um, man ar viņu vairs kontaktu nav, citu iemeslu dēļ, tur es detaļās neiedziļināšos. Uh, bet viņš ir atjaunojis savu uh, dzīvi un nekādas problēmas nav rādījis uh, pirms, uh, pirms tātad pēc iziešanas uh, no cietuma, un arī viņš ir mainījis savas domas, un tas acīm redzot ir iespējams. Paldies! Um, un tagad Renāra kungs uh, varat atbildēt uz jautājumiem un vienlaikus arī noslēgt šo savu uzstāšanos par bērniem. Patiesībā ir tā, ka nav īsti zināms, cik bērnu tur ir, kādas ir viņu saiknes ar dažādajām valstīm, kurās viņi atrodas, jo uh, Um, viņu valsts piedarība var izietēt vai nu no tēva vai, vai mātes valsts piedarības. Nevienmēr mums ir ļoti skaidri dati par šiem uh, lietām. Un mēs arī nezinām, uh, ko bērni tur dara, tāpat kā ar pieaugušajiem uh, šie te uh, avoti ir uh, izlūkdienesti. Uh, Beļģija saņem daudz ziņas no citiem, citu valstu dienestiem. Uh, iespējams, bet aizvien retāk tas tā ir. Uh, uh, internets ir uh, um, ziņu avots, tātad, kad viņi komunicē interneta vidē, sociālajos tīklos, un arī vietējie informācijas avoti, proti, ko var zināt par bērniem, ar viņu bēr, ģimeņu un uh, draugu starpniecību, kur vēl ir Eiropā, jo lielā daļā uh, gadījumu um, cilvēki uztur kontaktus, esot ārvalstīs eh, un eh, sniedz arī ziņas par saviem bērniem, piemēram, sakot, ka bērniem iet labi un tā tālāk, un tā ir arī tā informācija, ko uh, saņem drošības dienesti. Bērniem, kas ir uh, jaunāk par 12 gadiem, tur uh, ir grūtāk viņiem sakot, bet no 12 gadiem, vismaz Beļģijā, um, bērni, un tā ir lielākā daļā um, valstu, tātad šie bērni jau ir ārvalstu kaujinieku sarakstā, tātad tas tiek arī ievadīts jau datu bāzē ar attiecīgo marķējumu. Tātad ir eh, šīs kategorijas, kurās var eh, iekļaut šo informāciju, lai eh, sekotu tam visam līdzi. Kā pārvaldīt un kā cīnīties ar šo te problemātiku saistībā ar bērnu atgriešanos, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo prezentācijā teicu, ka lielākajā daļā valstu un arī Beļģijā ir noteikti zināms slieksnis, vecums slieksnis un eh, pēc kaut kāda mm, vecuma tas kļūst tā neskaidrāk, tātad bērniem uh, uh, Beļģijā līdz desmit gadiem uh, viņi ir tātad upuri un pēc desmit gadiem tiek skatīts katrs gadījums atsevišķi un ļoti nesen tas ir mainījies nepilngadīgo jautājums. Uh, ļoti spēcīgi ienāk mūsu darba kārtībā. Tas ir pavisam aktuāls jautājums, un, piemēram, decembrī Beļģijas pozīcija sāka mainīties, tas šā gada februārī tika noslēgts. Nīderlandē un Vācijā arī vēl nesenāk par to ir runāts politiskajā mērogā. Bet katrs gadījums atsevišķi tur uh, tiek skatīts, vai bērns ir devies uh, prom viens pats, vai uh, viņam bija līdzi vecāki, vai um, viņš ir uh, pats devies prom. Tad ir 13, 14 gadus veci bērni, kas bieži vien ir devušies prom paši pēc savas iniciatīvas. Un, um, um, tātad arī bērnu dzimums šeit ir no, noteicoši un svarīgs. Vai mums ir informācija par šiem bērniem, vai viņi ir piedalījušies kaujās, kādās vardarbīgās darbībās? Tie visi ir kritēriji, kas mums ļauj um, ieskicēt tādu individualizētu pieeju katram bērnam. Tātad vai nu mēs uh, um, izvēlamies šo te bērnu aizsardzības pieeju, tas ir bērniem līdz desmit gadiem, kur tiek uzskatīti par upuriem, un tā ir tā klasiskā bērnu aizsardzības pieeja. Tātad vai bērni var rūpēties par, es vienais vecāku var parūpēties par savu bērnu, vai viņi nav apdraudējumi savam bērnam, vai ir vecvecāka, kas var uzņemties vecāku lomu, un ja tas tā nav, tad uh, auģu ģimene pēc tam uh, tad uh, viss visi šie te psiholoģiskā konsultācija jautājumi. Tātad bērni bieži vien ir piedzīvojuši dramatiskas situācijas, un tā ir arī daļa no tās palīdzības, kas tiek sniegta virknē bērnu, jo šeit ir runa par kara traumām, tā ir ļoti specifiska joma, un te tā pieeja arī kļūst tāda specifiskāka. Vai mums ir kapacitāte to darīt Eiropā un Beļģijā? Jā, es domāju, ka jā. Vai to mēs varam izdarīt attiecībā uz simtiem bērnu? Tad tas kļūst sarežģītāk. Un tad, tad šeit ir eh, darba lauks, eh, kurā ir jāraugās, vai uh, iestādes ir darījušas pietiekami, vai iestādēm ir pietiekami līdzekļi, lai varētu um, psiholoģiski un psihosociāli palīdzēt šiem bērniem. Uh, Un lai tas nebūtu tikai uz uh, dažiem mēnešiem uh, vai trim gadiem, tā ir palīdzība, kas būs jāsniedz desmit gadus, piemēram, un tā ir tāda ilgtermiņa stratēģija, un tam ir jāatvēl pienācīgi līdzekļi intermiņā. Ļoti ātri par to, ko jūs uzsverāt, ārvalstu kaujinieki ir eiropieši, jā, es jums piekrītu, pilnībā piekrītam, ko jūs teicāt, man vienmēr ir bijis problemātiski runāt par ārvalstu teroristiem, ārvalstu kaujiniekiem, jo tad it kā tiek teikts, ka tie nav eiropieši. Nē, tie ir eiropieši, kas ir pie mums radikalizējušies, viņi ir izgājuši militāru un ideoloģisku, iespējams arī apmācību Sīrijā, Irākā, tie joprojām ir Eiropas pilsoņi un pret viņiem tā arī ir jāizturs uh, attiecīgi no iestāžu puses. Un tad par salāfismu un radikalizāciju, manuprāt, Murāts uz to atbildēja, un tāpēc par to vairs nerunāšu. Paldies! Liels paldies uh, jums uh, par jūsu lielisko iesaisti, par to, cik patiesi stāstījāt par šiem jautājumiem, dalījāties savā pieredzē. Paldies, ka tik godīgi atbildējāt uh, uz tik daudziem kolēģu jautājumiem. Diemžēl mums uh, nebija iespēja vēl vairāk runātēm dot vārdu, jo tā jau esam iekavējuši. Bet liels paldies! Šo pirmo diskusiju noslēdzam. Jūs pilnīgi noteikti varat uh, palikt uh, pie mums uh, kaut kur zālē, apsēsties. Paldies par jūsu sniegto informāciju. Esmu pārliecināta, ka Eh, to mēs arī eh, ļoti labi varēsim izmantot eh, līdzreferentu darbā, un arī citi kolēģi noteikti to varēs izmantot savos dokumentos, ko viņi gatavo. Paldies jums, un tagad aicinu arī saglabāt kontaktus ar jums, mūsu kolēģiem un mūsu darbiniekiem. Pēc šīs pirmās diskusijas tagad pāriesim pie otrās paneļa diskusijas kas arī ir saistīta ar uh, to, ko jau pieminējām, proti radikalizāciju cietumos. Encore. Mourad, on dit, on dit jamais 203, donc radikalization dans les prisons. Tātad radikalizācija cietumos, tas ir ļoti svarīgs aspekts, kas uh, arī daudzkārt ir uh, pieminēts mūsu darbsēdēs un arī uzklausīšanās, un tas, protams, ir aspekts, uh, kuru nevaram noklusēt, kā teikts, jo ir teroristi, kas ir radikalizējušies cietumos, un par to ir jārunā, tas ir jāsaprot uh, un uh, jāņem vērā cīnoties pret radikalizāciju cietumos. Cilvēki, kas ir tiesāti par terāru uzbrukumiem, uh, daudz no viņiem pēc 2020. gada būs savu sodu izcietuši, pametīs cietumus, un arī tad mums ir jānodrošina tas, lai uh, viņi neiesaistītos uh, radikālās darbībās, uh, kā jau tika minēts iepriekšējā diskusijā, un lai viņi um, nepiesaistītu arī citus cilvēkus, uh, neradikalizētu citus cilvēkus. Ir prevencijas programmas arī cietumos, kurus var īstenot un e, var arī identificēt labāko prāsi, praksi, ar ko var dalīties. E, jāraugās, kā, kas darbojas, kas nedarbojas. Tātad mēs e, esam ļoti priecīgi, ka mēs varēsim uzklausīt mūsu viesus par viņu konkrēto pieredzi, strādājot ar radikalizētiem ieslodzītajiem, ieslodzījumu vietās un uh, Un šī pieredze noteikti e, noderēs arī mūsu darbā. Būs par ko diskutēt, būs e, ko analizēt. Šis ir tiešām ļoti sarežģīts jautājums un ir jādomā par pienācīgiem pasākumiem. E, mums ir liels prieks, ka varējāt šodien ierasties. Es piedāvāju mūsu trim runātājiem izteikties vienam pēc otra. Uh, Un pēc tam um, sakopot, apkopot šīs te, šos te jautājumus, līdzīgi kā pirmajā diskutējā Jusefs Spaī, um, bijušais Itālijas musulmaņu kopienas uh, organizācijas vicepriekšsēdētājs, uh, viņš tieslietu ministrijā arī piedāvāja attiecīgu programmu, um, strādājot pie mērenā islāma. Uh, cietumos. Viņš arī piesaistīja šai programmai brīvprātīgos un apmāca arī e, cietumsargus, lai viņi varētu atklāt e, tos e, gandrīz nemanāmos signālus ieslodzīto vidū, ka viņi varētu radikalizēties. Tātad, kad ir radikalizācijas pirmās iezīmes, lai viņi tās varētu pamazināt, pamanīt. Un mēs Viņ, tātad pateicamies arī jums, Zvaigj kungs, par to, ka esat pie mums šodien ieradies. Sveicu arī Selimu Čerkauju kungu, kurš uh, cietumos vada uh, programmu pret uh, vardarbīgo ekstrēmismu. Šī programma saucas Lotruļjö, cita vieta. Uh, tā ir Brīselē, un viņš stādīs priekšā savu darbu, ko viņš dara, cīnoties pret vardarbīgo radikalizāciju. Viņš tiekas ar ieslodzītajiem, kuriem, kur ir sodīti par vardarbīgu ekstrēmismu vai terorismu, un uh, Viņš strādā arī pie noturības veidošanas, un jūsu pieredze noteikti mums būs ļoti nozīmīga mūsu darbā. Un visbeidzot, Valerija Lebrūnas kundze, tā, viņa ir ITRES e, cietuma direktore. Viņa ir devusi savu ieguldījumu arī Beļģijas federālā parlamenta ziņojuma sastādīšanā par radikalizāciju cietumos, un mēs jums, e, Lebrāns kundze, esam ļoti pateicīgi. Uh, par to, ka esat šodien ieradusies, lai runātu par uh, problēmām, kas ir saistīts ar radikalizēto, ieslodzīto um, pārvaldību, ar, ar um, attieksmi pret viņiem, uh, runājot par um, radikalizāciju cietumos. Un, uh, Piedāvāju jums katram izteikties uh, desmit minūšu ietveros. Uh, Vispirms Levrānas kungs, pēc tam Šarkāvī kungs un Spēkungs. Paldies, priekšsēdētais kungs, paldies par ielūgumu, eh, kas ļauj man uz dažām stundām eh, baudīt nedaudz brīvības, um, pamest sava cietuma sienas, atgādinu visiem, cik mēs visi esam veiksmīgi, laimīgi, ka varam eh, um, um, baudīt šo um, um, brīvību, un esmu sieviete, un tas jau norāda, ka esmu nedaudz radikāla. Uh, Tātad esmu cietuma direktore, um, daru šo darbu jau 20 gadus, šobrīd vadu itres cietumu, kas tiek uzskatīts par augstas drošības cietumu. Tātad es strādāju tikai ar uh, vīriešiem ieslodzītajiem, lai šis jautājums nebūtu jāuzdod, un man arī arī uh, liels prieks, ka mums ir uh, šī te īpašā sekcija Deradeks uh, manā cietumā, par to runāšu vēlāk. Tas, ko es gribēju jums teikt, ir tas, ka radikalizācija cietumos nav nekas jauns. Es vienmēr um, esmu to konstatējusi, jo cietums jau pēc definīcijas ir vieta, kurā attīstās radikalizācija, jo tur cilvēki ir ieslēgti, uh, tur var attīstīties arī tādas pretošanās uh, ievirzes un tādas ekstrēmas situācijas var rasties. Un tomēr profesionālajā dzīvē um, esmu konstatējusi, ka arī radikalizācija ir mainījusies. Uh, un par šīm izmaiņām arī gribēju šodien ar jums runāt. Tātad, sākotnēji eh, to radikāļu eh, tips, eh, ar ko iepazinos, bija teritoriāli vai politiski radikalizēti cilvēki. Tie galvenokārt bija galēji kreisie, kreisie PKK pārstāvji, atbalstītāji un citi elementi šeit ir svarīgi. Tātad, uh, Tā bija um, pirmā praksa, kas man bija kā cietuma direktorai, un man svarīgi bija, ko var darīt un ko nevar izdarīt. Divas lietas attiecībā uz šo pirmo pieredzi, kas tad ir izdarāms. Pirmkārt, kontrole, identificēt cilvēkus, uh, pēc tam, um, uh, kad uh, var uh, viņiem tā kā sakot. Otrā iespēja, uh, tātad darbs, kas ir jādara, ieslodzījuma vietās, nevajadzētu izlikties, ka viņus būs iespējams deradikalizēt, bet vairāk tā kā um, bājināt viņu pārliecību. Tātad, lai viņi nepievērstos uh, um, ieročiem, ir cilvēki, kas ir uh, nosacīti atbrīvoti, uh, viņi ir saglabājuši savas radikālās idejas, bet uh, Eh, cīnījušies par šīm idejām eh, nevārdarbīgā veidā. Un es domāju, ka tas ir tāds saprātīgs mērķis eh, um, panākt, ka šie cilvēki neķers pie ieročiem. Un tavā praksē esmu konstatējusi arī pārmaiņas. Radikalizācija, kas ir saistīta ar ideoloģiju, reliģisku ideoloģiju, tas parādījās. Un tas ir tas, kas rada problēmas. Uh, Es pat gribētu teikt, ka lielākā daļa šo ieslodzīto ir bijuši diezgan izolēti un eh, tā kā norobežojušies, un pēc tam tas viss tālāk attīstās. Šobrīd es konstatēju uh, trīs uh, dažādas tendences. Pirmā tendence ir tāda, ka tie um, ieslodzītie, kas tā kā bija tādi saurupi un uh, Mm, turējās nomaļus, viņi tā kā demonstratīvi to darīja. Tātad um, cietums arī ir sabiedrības uh, spogulis, bet uh, tas sociāli tiek akceptēts uh, arī šajā cietuma sabiedrībā. Otrs konstatējums, ko novērojām 2000. gados, toreiz tas mums tā kā izraisīs smaidu, proti Eh, ka cietums ir vervēšanas vieta. Mēs konstatējām, ka ir zinām dinamika, kas attīstās, ir oficiālie imāmi, kuri eh, strādā kulta vietās, eh, valsts darbā. Viņi aktīvāk sāk darboties, un bija arī pašpasludinātie imāmi. Un zināmā mērā um, parādījās šī problēma, un neviens to tā īsti nepamanīja. Trešais posms, tas, kas šobrīd notiek, ko es vēroju, ir tas, ka ir patiešām um, uh, radikalizētie reliģiozie uh, ieslodzītie, kas uh, pārņem kontroli šajā te uh, cietuma kultūrā. Par ko es šeit runāju? Cietums ir tāda atsevišķa sabiedrība ar saviem noteikumiem, ar saviem likumiem. Un ir ļoti skaidrs arī tas, eh, ka ir tāda kā eh, sabiedrība, kas um, funkcionē pat par sevi un nevar visu eh, kontrolēt. Notiek arī kontrabanda, narkotiku, mobilo telefonu kontrabanda. Uh, Un pilnīgi skaidrs ir arī uh, dažādas aizsardzības uh, pro, kontrabanda. Es uh, tātad gribu teikt, ka jā, mums ir tiesības uh, kontrolēt, bet mēs nevaram visu kontrolēt, kas notiek. Un šī te subkultūra, cietuma subkultūra attīstās uh, un tādā kā. Uh, bandītisma manierē, bet eh, nē, nav vairs tā, ka eh, šī te noziedzība eh, ir noteicošais aspekts cietuma kultūrā, un tā ir arī tāda um, vervēšanas stratēģija. Pirms tam pirmie, kas uh, ieradās, tie bija dīleri, tagad šie uh, dīleri ir arī vervētāji, kas uh, kontrolē visus šos te noziedzības ceļus uh, un kontrabandas ceļus cietumos. Jā, un kā direktore es vienmēr esmu konstatējusi, ka mums ir par maz instrumentu, bet tomēr tas attīstās. Tā tas ir žēl, bet uh, diemžēl tā ir, ka jānogaida, kamēr notiek kaut kas traģisks, kā atentāti, uh, kad beidzot viss pamostas un saka, jā, nu, varbūt, ka uh, cietuma direktorē tomēr bija taisnība. Un tagad uh, ir labāk jāsadarbojas dažādu dienas starpā policijas, uh, iesto, uh, tad, tad ieslodzījuma iestāžu un drošības dienestu starpā. Uh, Un uh, tas droši vien dalībvalstīs saucas uh, atšķirīgi, bet uh, mums tas tā ir. Tātad ir jāidentificē cilvēki, labāk jāsadarbojas, jo ja jums nav tāda stabila partnera, uh, tad uh, komunikācijā tiek liek tērēta uh, enerģija. Tad, tad ir labāk jāsadarbojas, labāk jāplūst informācijai. Katrā ziņā Bēļģijā, mēs uh, šeit tātad runājam arī par labāko praksi, ir izveidota celeks uh, šūna, jeb nodaļa, tā ir ekstrēmisma nodaļa, uh, kuras uh, misija, uzdevums patiešām ir uh, Eh, centralizēti apkopot uh, informāciju un nosūtīt to dažādiem partneriem. Tātad ir vesela uh, virkne uh, plūsma informācijas, kas nāk un ir jāidentificē taču arī šiem, šie te problemātiskie ieslodzītie. Te var izdalīt četras kategorijas. Tie, kas ir notiesāti par terorismu uzbrukumiem, tie, kas ir um, asimilējušies, tie, kas ir atgriezušies. Eh, un um, mēs tātad arī konstatējam, ka radikalizācija notiek eh, cietumos, un šie um, cilvēki tiek iekļauksti tā sauktajā celeks sarakstā, un ir 220 cilvēku šajā celeks sarakstā, par kuriem tiek vākta informācija, uh, tiek kontrolēti, uh, viņi un uh, viņiem tiek ļoti cieši sekots, tātad 220 ieslodzītie un kopā ir 12 tūkstoši ieslodzīto, un tas ir tātad šis skaits, cik no viņiem ir šajā sarakstā. Nu, daudz uh, viņu nemaz nav, ka tā padomā, bet tur ir vajadzīga milzīga enerģija. Un uh, ir profesionālā ziņā jāpievērš arī tam, uh, ka profesionāļiem ir um, tendence uh, pievērsties galvenokārt uh, šiem jautājumiem un uh, um, aizmirst citas problēmas, kas arī var būt bīstamas sabiedrībai. Vēl viens elements, uh, kas ir attīstījies, jo eksperti teica, ka uh, Bēļģijas politika ir uh, sadalīt šos cilvēkus pa dažādiem cietumiem, uh, Tā tas ir, bet te ir nianse. Valdība tomēr pirms uh, diviem gadiem izveidoja uh, divas sekcijas um, divos dažādos uh, cietumos. Tās ir radeks um, sekcijas. Un tur mērķis ir trīskāršs, proti um, bija jārīkojas ātri, un tāpēc izvēlējās šos cietums, kur bija vieta, un eh, tika tā tad izmantot šī vieta cietumos. Tātad trīs mērķi ir šīm sekcijām. Tātad Ītras eh, cietumā ir 20 eh, ieslodzīto un drīz 12, jo kāds tiks atbrīvots. Un pirmais mērķis ir tātad nošķirt šos cilvēkus, tie profili, kas uh, ir pārstāvēti šajās rindās, ir uh, vervētāji. Tātad uh, kādi cilvēki tiek izvēlēti šīm sekcijām. Tātad viss, kas tiek darīts cietumos, piemēram, īpašais individuālais uh, režīms, tātad izolācija nav iespējama pastāvīgi. Mēs esam uh, demokrātiskā valstī tomēr, un uh, ļoti skaidri mēs konstatējam, ka šī te uh, vērvēšana turpinās un uh, mērķis tātad ir izolēt šos ieslodzītos no pārējiem ieslodzītajiem. Otrakārt, normalizācija. Kāpēc? Tāpēc, ka um, instruments, kas tiek uh, izmantots, un um, tas, ko um, sauc par tā saukto individuālo uh, režīmu, proti ir individuāla pasākuma, kas visu laiku ir jāatjauno, tur ir jābūt motivācijai, pamatojumam vienmēr, un uh, ļoti skaidrs ir tas, ka šis režīms uh, arī ar, ir ar savām uh, tiesiskajām robežām, un tāpēc mērķis bija izveidot šīs sekcijas, lai uh, šie cilvēki var izmantot uh, arī kopīgās tāps, piemēram, sporta zāles un tā tālāk, bet uh, tomēr neveikt savu vērvēšanas darbu. Un trešais mērķis ir uh, atturēšana. Tātad kādas ir perspektīvas? Ātri par tām parunāšu priekšsādātājs kundze. Pirmkārt, mums šobrīd trūkst ieslodzījumu iestāžu instrumentu. Radeks sekcija ir paredzēta, bet trūkst vēl procedūras, kā um, cilvēki var uh, izkļūt no šīs sekcijas, tātad kā tiek vērtēta viņu attīstība vai uh, varbūt uh, pozitīva, negatīva attīstība, uh, Uh, un ir jābūt tādai progresīvai sistēmai, um, kā var um, strādāt ar šiem cilvēkiem. Un otrā problēma, kas mums šobrīd ir, tas, ka mums ir ļoti maz metodisku instrumentu. Noziedzība, um, kas uh, um, ir izplatīta, ir seksuālie noziegumi. Uh, Un um, toreiz, kad sākām ar to cīnīties, vajadzēja metodoloģiju, kā to izvērtēt, kā to novērtēt un kā pret to cīnīties. Un uh, radikalizācijas ziņā mums tātad ir ļoti maz metožu, kā to novērtēt. Uh, tiks izstrādātas šīs metodas, būs uh, projekti, bet būs vajadzīgs arī laiks, lai novērtētu šo te ietekmi. Un uh, skaidrs ir tas, ka rezultāti, protams, nebūs nekavējoši. Uh, Šiem instrumentiem ir jānovērtē arī metodoloģiski um, tas viss, um, jo tas viss maksā un uh, ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Treškārt, un tas arī ir mans secinājums, es uzstāju, ka ir jāīsteno arī vispārējā prevencija. Um, pievērsīsimies detaļām Tas, ko mēs varam darīt, eh, ir jādara, eh, proti ieslodzīto vidū ir eh, jāaizsargā arī vājākie. Un ir jācenšas identificēt iespējamo radikalizāciju, bet tādējādi mēs varam riskēt ar to, ka pasliktinām situāciju ja pārāk ātri eh, redika, eh, tātad tiek sasaistīti šie reliģijas, radikalizācijas un terorismu jautājumi, tātad ir ļoti uzmanīgi šeit jāstrādā, nedrīkst eh, pieļaut nekādus izņēmumus, piemēram, nosacīta atbrīvošana vai pagaidu atbrīvošana. Uh, ir jādomā arī par demokrātijas jautājumu, jo, ja par to nedomāsim, tad terorismas būs uzvarējis. Paldies! Uh, Lielas paldies Lebran kundzei par šo prezentāciju. Un uh, tāpat kā iepriekšējiem runātājiem, arī es jums šeit tagad gribētu pateikties par godīgumu, par šo pietiekami pacietīgu stāstījumu par um, arī saviem mēģinājumiem šo lietu sakārtot. Tālāk došu vārdu Selimam Šerkaui, un viņš pastāstīs par, par savu skatījumu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms eh, es gribētu jums pateikties uh, par eh, šo iespēju mm, izmantot eh, šīs dažas minūtes. Paldies par iespēju stāstīt par mūsu darbu. Vispirms es eh, gribētu mm, pastā, pastāstīt par mm, cietumu, kur strādāju, cita vieta. Un es strādāju arī Eiropas asociācijā, Eiropas demokrātijas fondā, kas atrodas um, Briselē un kas arī mm, cīnās pret um, vardarbīgo radikalizāciju. Es runāšu pēc Lebrankundzes. Es, es uh, uzskatu, ka es varēšu dot tādu papildinošu skatījumu. Es uh, runāšu par aspektiem, kas papildina darbu cietumos, runāšu arī par sociālo darbu. Un mēs arī sniedzam palīdzību ieslodzītajiem SAD struktūras ietvarā. Tad eh, tas ir tāds um, administratīvs atbalsts un arī terapeitis atbalsts um, bijušiem ieslodzītajiem. Es strādāju, es esmu arī Parīzē un Beļģijā. Un Beļģijā arī speciālisti sāk uzskatīt, ka būtu ļoti interesanti ņemt vērā iepriekšējo pieredzi, kā varētu strādāt arī ieslodzītiem cietumos. Uh, jo mēs eh, zinām, kā darbojas teroristi, zinām arī par Sīriju un Irāku. Ļoti bieži cilvēki dodoties uz šīm valstīm iesaistās teroristu grupās. Vispirms, ko es gribētu teikt, es gribētu pastāstīt par to, kā es sāku savu darbu, lai paskaidrotu eh, to, ka mēs esam pazaudējuši ceļu cietumos Un tāpēc mans pirmais uzdevums bija atrast ceļu. Un man pirmais uzdevums bija izveidot savu plānu, rediģēt eh, ceļu. Un eh, tajā laikā, kad es sāku strādāt, eh, šādas programmas neeksistēja, un tāpēc es mm, sāku savā struktūrā fokusēties uz pasākumiem. Uh, kas tiek realizēti cietumos un, un saskana ar šo degresīvās uzticēšanās eh, konceptu. Piemēram, Beļģijā, tāpat arī Eiropas cietumos, eh, kad, eh, es zinu, arī Nīderlandes un Dānijas pieredzi, tad, ka jūs esat E, cietumā, e, jūs e, uzsak, uzkrājat savu uzticēšanos sev, jūs aktīvi rāda savu labo uzvedību, nodarbojaties ar lietām brīvajā laikā. Bet cietumā īstenībā viss ir otrādi. Cilvēks ierodas cietumā un viss ir atvērts tādā ziņā, ka darbības nav ierobežota, kontakti ar tuviniekiem netiek ierobežoti un ir. Tomēr tas neatiec uz deradikalizācijiem ieslodzītajiem. Šeit galvenais fokus ir uz to, lai nenotiktu turpmākā radikalizācija. Radikalizētajiem, it sevišķi tad, kad es sāku savu darbu, Viņi bija šajā RSPI režīmā. Un šāda veida ieslodzītiem, kas ir apsūdzēti par terorismu, viņiem nebija iespējams kontaktēties ar citiem. 24 stundas dienā viņi pavada savā kamerā ļoti ierobežoti ir iespēja kaut kur aiziet, eh, un tad arī pavad, vai uz noteiktām vietām, tad arī mm, tas jā, jādara pavadošās personas pavadībā. Tad ir jākonsultējas ar SPS dienestu, kas ir sociāla mm, psihologa pabalsts, atbalsts. Un diezgan grūti ir iegūt šo uzticības pakāpi šādā režīmā. Tāpēc es uzskatīju, ka mans darbs ir ārkārtīgi svarīgs. Un es uzskatīju, ka ir jā, jārada vislabākie apstākļi, varētu strādāt šādos apstākļos. Šeit es piekrītu Muradam, kas agrāk runā. Ja cilvēks ir kaut ko izlēmis, jārada vislabākie apstākļi šo labo gribu realizēt, lai nebūtu vardarbības, eh, lai varētu izzināt eh, cilvēka domas eh, par ieslodzījumu vietām, kā jau teica Lebran kundze. Jāsaprot, ka cietums atspoguļo arī mūsu sabiedrības daļu, tāpēc ļoti grūti cietumā uh, ir strādāt, ir ļoti dažādi cilvēki, tur daži, um, daži cilvēki, kas pastrādājuši ļoti smags nodarbums, citi gandrīz vai nejaušības dēļ, tur ir nokļuvuši kā muradas stāstā. Citi iekrīt kādos slazdos. Un tāpēc ir jāveido darbs tā, lai tas būtu saprātīgs, saskanīgs lai būtu radīti vislabākie personi, cilvēkam attīstīties pareizā virsienā. Ja pieņemam situāciju, ka ir eh, cilvēks, eh, kas ir salafis vai vahābis vai radikāls musulmans, es eh, domāju, ka ja mēs uzņemam tiešu kontaktu ar šādu personu, tad ir. Mēs neuzdodam jautājumus uh, par kustības, uh, rašanos, dibināšanu vai arī islāma attīstību desmit gadu laikā vai tā tālāk, kā tas izplatās. Mm, tās nav lietas, par kurām mēs runājam tieši otrādi. Es sāku saku ar vārdiem, ka es neesmu ne eksperts, ne īmams, un es vaicāju viņam, ko jūs gribētu, ko jūs gribētu man pavaicāt, par ko mēs varētu runāt, es pastāstu par, par sevim, attiecīgi. Es uz, uzzinu par otru cilvēku, Es šeit domāju par Palestīnu, par Izraelu, mēs, un kas ir labi manā darbā, ir tas, ka tie, kas ir bijuši Palestīnā, tie tiešām nav īpaši bijuši mūsu sarunu tematu aptvērumā. Palestīna nav figurējusi, bet uh, pirms runājot par Korānu reliģiju, es uzskatu, uh, ka ir jāvirza saruna tā, lai persona pati ir aktīva šajā sarunā, lai ved pati tajā virzienā, kur viņš vēlas iet. Lūk, arī pirmā rekomendācija jo, protams, es šeit esmu ieradies, lai veiktu dialogu ar jums, nevis lai kaut ko lasītu, kādu lekciju. Vispirms es uzskatu, ka ir nepieciešams dot profesionālu bāzi cilvēkam, kas dod strādāt uz cietumu ir jābūt spējīgiem izvērst sarunu par visiem tematiem, pat tabū tematiem lai cilvēks var izteikties, lai viņš neslēptos, un tad eh, jācenšas mm, eh, izvērst šo sarunu. Es mm, piedāvāju programmas pēc vajadzības, skatos, eh, kāds darbs ir nepieciešams pēc apstākļiem. Es uzskatu, ka tas ir ļoti individuāls darbs. Visi gadījumi ir dažādi. Jādomā par to, kāpēc cilvēks ir radikalizēts. Viņš varētu būt gan ieslodzītais, gan arī cilvēks, kas nav pavadījis uh, laiku cietumā. Es vispār bieži vien konstatēju, ka dažkārt cietums sodi, manuprāt, tiek um, piešķirti pārāk stingri, jo ir uh, cilvēki, kas ir pārliecināti teroristi, un tad ir tādi, kas ir paņēmuši ieročus rokās un devušies karot ar Sīriju vai arī veikuši kādu bruņotu uzbrukumu Eiropas vidienē. Te ir galvenais diferencēt šos dažādos profilus, ir noteikti raksturprofili, kas jau ir eks e-, eksistē, ar kuriem var iepazīstīt, bet katra uh, Persona ir um, jebkurā gadījumā atsevišķs cilvēks. Varbūt nevajadzētu pārāk pieķerties pie islāma ideoloģijas. Daži ir augstu pacēluši islāma karogu, bet katrā ziņā mums ir jāprot runāt ar cilvēkiem viņa teritorijā, viņa personiskajā telpā. Varbūt varētu pat um, uzdot kādus jautājumus, bet nevajadzētu izraisīt šaubas cilvēkam, drīzāk jābūt uh, konstruktīviem. Jo savā, savā pieredzē es esmu atkal konstatējis, mm, ka šeit ir daudz lietas, ko var mācīties. Šeit gan es negribu mācīt neko mm, parlamentā. Ir arī antisemitisks diskurs, ir totāla uh, dezinformācija par to, kas tas ir ebrejs un ko viņš dara, kāda ir jē, jēga vai būtība jūdaismam. Tas viss tiek izmantots kā daļa no propagandas. Un tad uh, otrs punkts, problēma, kas ir saistīta ar antisemītismu, tas ir kļuvis par apsēstību un vairs nav konstruktīvi. Tāpēc es uzskatu, uh, ka mums ir jābūt apbruņotiem. Mūsu rīcībā ir jābūt rīkiem, kas mūsuprāt ir nepieciešami. Es nezinu, kādus citus rīkus es varētu te piedāvāt, bet eh, katram ir jābūt spējīgam atbildēt uz problēmu, ar ko sastops eh, viņš. Un, un eh, varbūt persona ir gatava iet tālāk ne tikai šajā ticības jautājumā ir gatavs runāt arī par kaut ko citu. Katrā ziņā jāņem jebkurš temats, eh, kas eh, ir pieņemams attiecīgai personai. Šeit es gribu runāt arī par biblioteku, kas spēlē ļoti svarīgu lomu. Vieniem ieslodzītajiem ir vairāk eh, pieejama šī biblioteka, citi ir ierobežotāki un arī viņu interesu loks ir savādāk. Katrā ziņā uh, Biblioteka ir ļoti laba lieta bibliotekas. Es nevaru piespies nevienu neko lasīt, bet, nu, ieteikt es varu. Tad varbūt varētu arī attiecīgi ieslodzīties uzzināt par lietām, kas mums ir svarīgas, par mūsu vērtībām. Un, kā jau teicu, par to stāstīja arī Madame Lebrun jāņem vērā attiecīgā mm, personas domāšanas veids, mm, kaut kas jādara, lai nebūtu, nedarbotu šī islāmisma rūpnīca, kas mm, liels paldies par to, ka uzklausījāt manu pieredzi. Liels paldies par šo stāstu, par rekomendācijām, par ieteikumiem. Un liels paldies par jūsu priekšlikumiem, kas ir ļoti patiesi. Un var, varbūt noteiktos aspektos jūsu priekšlikumi ir diezgan tādi mm, e, satraucoši, bet arī diezgan cerīgi. Tālāk Jusefs Vaīkungs, kas arī ir bijušais Itālijas musulmaņu kopienas vadītājs un Itālijas tieslietu ministrijai viņš eh, ir, ir piedāvājis arī izvērst noteikti programmu mēren islam um, ziņā cietumos. Es došu jums tagad vārdu un pēc tam mums būs viedokā paņu lūdzu. Vispirms liels paldies priekšsēdētāji par šo prezentāciju. Paldies par šo dāsno stāstījumu. Tiešām. Es esmu arhitekts un arī sociālogs. Es mm, esmu mm, strādājis pārsvarā mm, Itālijā, musulmaņu kopiena, bet es nerunāšu. Franču, bet itāļu labāk. Tātad mana prezentācija ja būs desmit minūtes, un es mēģināšu jūs uh, drusku ievadīt uh, citā pieredzes dimensijā, proti, kā musulmaņu reliģiju var īstenot uh, cietumā. Domāju, ka tas arī ir būtisks jautājums, cienoties pret radikalizāciju cietumos. Šis projekts sākās pateicoties nodomu protokolam starp Itālijas tieslietu ministriju un uh, Islāma apvienību pusi 2015. gadā. Tad bija vienošanās starp uh, tieslietu ministriju un uh, apvienībām. Līdz šim mēs varējām attīstīt tādu modeli, kā izglītot imāmus, kas uh, strādātu cietumos. No otras puses mēs vēlējāmies uh, sniegt ieguldījumu cietuma personālam, viņu darbu uzlabošanā. Ja tiek apgalvots, ka islāma ticība ir uh, jāmāca arī cietumos, tad šeit jāatbild uz uh, diviem jautājumiem. Pirmkārt, kas vispār ir uh, personas, kas vēlas mācīt islāma reliģiju cietumos. Otrakārt, kas ir tā reliģija, kādu viņi mācīs, kādi reliģiskie jautājumi ir tie, kurus eh, viņi piedāvās eh, cietumniekiem. Pirmkārt, mēs strādājam kopā ar izlodzītajiem, kas ir veikuši noziegumus, terorisma noziegumus, Un mēs strādājam arī ar cietumiem, kas ir radikalizēti. Tās ir divas grupas, bet uh, parasti mēs sadarbojamies ar parastiem ieslodzītajiem, kas ir musulmaņi un kas uh, cietuma ietvaros uh, vēlas praktizēt savu reliģiju. Tas ir tā, ka imām vienmēr jādodas tikai pie visiem cietumniekiem, bet uh, tikai pie tiem, kas ir pauduši šādu vēlmi, kas uh, vēlas praktizēt savu reliģiju un vēlas atbalstu, reliģiskas eh, dabas atbalstu ieslodzījumu vietām. Tās uh, raksturiezīmes, kas ir nepieciešamas uh, imāmiem, kas strādā cietumos, proti ir jābūt tā, ka drošības iestādēm ir eh, jāsniedz atzinums, ka nekas nenā pretī tam, ka viņi strādās ar ieslodzītiem cietumā. Tātad ir jābūt no drošības iestādēm sertifikāts par to, ka nav nekādu iebildumu. Tātad tikai šādas personas tiek eh, pielaistas un eh, tad tikai personas, kas ir Itālijas valsts pusē cīņā pret radikalizāciju. Otrakārt šiem imāmiem ir jābūt eh, personām, kas ir studējušas eh, teoloģiju universitātē, viņu izcelsmes valstī vai kādā citā valstī, tad viņiem ir jābūt reliģijas zinātnes uh, akadēmiķiem, viņiem ir jābūt vismaz pieciem gadiem pavadītiem uzņemošajā valstī, un vienlaikus e, viņiem ir jāprot labi runāt e, tās valsts valodā, kurā viņi uzturas un dzīvo. Vēl viena lieta, kas ir obligāta viņiem ir jāpiedalās universitātes izglītības kursā, lai viņi varētu izmantot instrumentus, kas viņiem sniegtu iespēju mācīt musulmaņu reliģiju. Nevis mošajās, bet ieslodzītajiem, kas atrodas uh, ieslodzījuma vietās ar visu specifiku. Tātad imāms kas eh, parasti strādā ārpus cietuma. Viņam, eh, viņš var būt tādā situācijā, ka viņam ir jāstrādā savādāk nekā parastā situācija, kad viņš strādā mošajā. Tātad viņam vajadzīga īpaša izglītība, un tāda kritērija ir pamatā. Tādēļ mēs esam iedibinājuši grupu, tātad eh, tajā piedalās arī imāmi, reliģijas zinātnieki, kas ir studējuši universitātēs Un eh, tad arī Padojas universitātē ir arī noteikti kursi, kas piedāvā īpašus kursus. Gribētu teikt paldies arī profesoram Razālī. Viņš ir arī šīs universitātes socioloģijas profesors, viņš vislabāk orientē šajā jautājumā. Un eh, jūs redzat šajā fotografijā, ka imāmi ne tikai vīrieši, bet arī sievietes. Tas bija tāds apzināts lēmums no paša sākuma. Un tas ir eh, arī ļoti interesants, jo izrādījās, ka sievietēm ir vēl labāk panākumi darbā, reliģiskajā izglītībā cietumā nekā vīriešiem. Otrs jautājums kāda veida islāmu mēs vēlamies, lai tas tiktu mācīts cietumā. Mēs esam pārliecināti, ka ieslodzītajiem reliģija ir tāda, kā ir teicis lielais amerikāņu sociologs. Tātad reliģija ir tāds aizsargājošs raksturs. Tad cilvēki atrod kaut ko tādu, kur eh, cilvēki roda stabilitāti, aizsardzību. Islāms, kas tiek mācīts, tam ir jābūt kā morālam atbalstam. Kāds pazīstams zinātnieks saka arī, kā domas par eh, reliģiju palīdz atklāt jaunus apvāršņus. Uz to mēs arī bāstījāmies savā pieejā. Vienlaikus mēs eh, šiem reliģijas eh, zinātniekiem, akadēmiķiem, imāmiem, imāmiem ieteicām nerunāt par tādiem doktrīnas jautājumiem, tad par visu, kur runa ir par to, kā attīstīt, izstrādāt islāma doktrīnu. Domāju, tas ir tāds eh, jūtīgs jautājums, kas varētu atstāt eh, ietekmi uz eh, ieslodzīto mentalitāti. Tur varētu būt tā, kā rodas uh, sašķēlums, tiek novautas robežas. Kā no nu vienas puses ir kaut kas tāds kā labie musulmaņi, un no otras puses sliktie musulmaņi, kur tiktu varētu tikt kvalificēti kā neticīgie. Organizzazione del dell'insegnamento religioso all'interno del carcere? Kā reliģija tiek uh, mācīta cietumūks? Šeit pastāv trīs formas. Pirmkārt, cietumnieks lūdz privātu sarunu ar imāmu vai mācītāju vienalga, kuras reliģiskās piedarības. Otrā iespēja. Imāms organizē uh, piekdienas lūkšanu un notiek lūkšana. Un trešā forma noteiktos gadījumos cietumnie, cietuma pārvalde sarīko diskusijas pasākumu par erotisku jautājumu. Man ir šāda personīga pieredze. Personīgais sarunās ir tā, ka 90% no cietumniekiem šīs sarunas eh, pieprasa tādēļ, jo viņiem ir personīgi iemesli, nav reliģiski iemesli. Piemēram, viņi grib kaut ko pateikt savai sievai vai advokātam. Viņi vēlas uh, lūgt, lai viņi varētu saņemt noteiktus produktus. Un šādās personīgās sarunās, kad izvēl nekad nav runa par uh, reliģiskiem jautājumiem. Bet uh, kas ir instruments uh, kā zināšana nodošana ir tas, kas notiek piekdienu lūkšanā. Šai lūkšanā nav jābūt tā, ka cietumniekiem ir jābūt neaktīviem, bet tas viņam ir jāklausās, ko saka imāms. Un uh, viņi sēž un klausās, tas ir vislieliskākais veids, kā nodot zināšanas. Trešā forma, tas ir tādas reflektīvās uh, sanāksmes, diskusijas sanāksmes, uh, To arī nevajadzētu novērtēt par zemu. Šādas diskusijas sanāksmes eh, cietumnieki apmanās ar viedokļiem un imāms eh, vai mācīties tādā veidā var arī atvērt, kur ir eh, kļūdas viņa domāšanā, kur cilvēkus var atgriezt uz pareizā ceļa, kur var atrisināt problēmu, piemēram, kur ir tāda situācija, ka cilvēkiem nav pareizas zināšanas. Tālāk. Della radicalizzazione Vēlētos runāt par radikalizācijas jautājumu. Radikalizācijas problēma, protams, ir ļoti daudzslāņaina. Ārpus cietumiem, protams, jau, un tad arī vēl cietumos, vēl daudz vairāk. Mēģinot to visu pateikt vienkāršāk, gribētu teikt šādi. Radikalizācija ir process, kas pēdējos desmit gados ir izrādies ļoti dinamisks, ļoti spējīgs uz pārmaiņām. Laika gaitā vienmēr ir uh, mainījies, pielāgojies, tādēļ mēs nevaram runāt par tādu statisku sistēmu, tādu schēmu, kas nemainās, kas ir radikalizētām personām. Ir ļoti dažādas schēmas, dažādi indikātori. Tālāk radikalizācija, manuprāt, var tikt sadalīt divās dimensijās. Pirmā reliģijas radikalizācija. Otrakārt, radikalizācijas islamizācija. Tur mēs varētu atsaukties uz Bin Lādenu, Amasai un atentātiem, kuri veica uzbrukumu 2016. gadā Nicā. Tur, pirmkārt, reliģiskais uh, aspekts bija pašā sākumā. Pirmajā gadījumā, otrajā gadījumā bija tā, ka viņam bija liels ienaids uz sabiedrību, un tas bija islamizācija par pirmo personu, otrā persona bija radikalizēta, trešā persona radikalizācija notika tikai beigās. Visa procesa beigās pirms uzbrukuma. Kādā veidā mēs varam runāt par reliģisko līmeni, raugoties no reliģiskā līmeņa, kā varam risināt šo problēmu. Es domāju, ka pirmais noteikums, lai cīnītos pret radikalizāciju, pirmais solis uz radikalizācijas prevenciju cietumos ir tāds, kā tiem musulmaņu cietumniekiem, kas to vēlas, vajadzētu garantēt tiesības eh, praktizēt eh, savu reliģiju, un lai to visu vadītu oficiāli atzīts imāms, kas tiktu izglītos ne tikai reliģiskajā aspektā, bet arī sociālajās zinātnēs. Otrakārt, eh, imāmam ir būtiska loma reliģijas nodošanā un mācīšanā cietumniekiem. Tādēļ viņš ir apzināti jāizvēlas. Bieži vien ir tā, ka valsts iestādes neizrāda nekādu patiesu interesi. Kaut arī tas būtu ļoti svarīgi, lai būtu šāda pieeja. Un vēl es gribētu teikt, ar reliģiskajiem indikatoriem vien nepietiek, lai atpazītu radikalizētas personas. Bet, ja ir uh, saprātīga darbība, ja notiek sadarbība ar cietumniekiem, uh, tad, manuprāt, personām cietumos vajadzēs sniegt iespējas arī atpazīt un definēt visu. Nu. Lielas paldies visiem trījiem runātājiem. Un es uzreiz došu iespēju kolēģiem uzdot jautājumus. Kolēģi, lūdzu, uzdodiet jautājumus fokusēti lai dialogs ar mūsu runātājiem būtu ļoti bagātīgs. Jūs varat arī adresēt savus jautājumus konkrēti vai visiem. Došu jums vārdu uzreiz. Deprē kungs. Paldies! Vispārīgi runājot, es klausījos vis trīs runas, un šis termins eh, deraka, redelekalizācija ir ļoti <laughs> ierobežots, varbūt vairāk eh, ir šis termins atsaistīšana. Tas bija interesanti. Un es eh, domāju par šo filiāļu kultūru par kur jūs stāstījāt, uh, par um, to, kā viņi nes šo karogu un kas nav pieņemams un kas ir pieņemams. Tas ir bija interesanti. Jautājums. Es saprotu, ka situācija um, ir dažāda dažādās valstīs, uh, ko mēs varētu darīt, lai veiktu šos pasākums, vai vajadzētu veidot atsevišķu struktūru, vai arī uh, vajadzētu izvērst tādu darbību, kā teica Imam kungs kā izplatīt eh, kaut ko starp citiem ieslodzītajiem, kādi rīki ir mūsu rīcībā, kas mums ir pieejams. Eh, es saprotu, ka jūs strādājat, lai lai nomierinātu cilvēks. Es domāju, ka cilvēkiem ir kaut kāda agresivitāte iekšā, kaut kāda konflikta sajūta arī sakarā ar šo Palestīnas konfliktu. Un tad jūs arī norādījāt uz to, kāda loma ir bibliotekām. Ko jūs runājat, ko jūs stāstat viņiem sakarā ar mieru nu, situā, situāciju Palestīnā, lai cilvēks nomierinātu par miera procesu? Uh, un par biblioteku, tad ko konkrēti jūs viņiem stāstat. Un pēdējiem runātājiem, tas, ko jūs stāstījāt, tas bija apbrīnojami. Vai jūs esat runājis arī ar oficiālajiem imamiem? Jo jūs domājat, ka tur nav radikalizācijas riska? Jūs teicāt, Vai jūs nedomājat, ka, piemēram, imami, kas darbojas kaut kādā sistēmā, varētu arī būt efektīvi rīki, lai novērstu radikalizāciju? Van Ardenkungs, tālāk Nīči, Helga Stīvens. Bet es došu jums iespēju arī atbildēt. Tagad vai arī jūs varat pierakstīt visu un pēc tam atbildēt. Lūdzu, Gomes kundze. Okay, sorry. Madam Chairman, thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti interesanta prezentācija. Man interesēti, nu kādi šim panā, ir panākumi šiem pasākumiem. Nav izskaidrs. Jā, uh, kāds, nu kādā līmenī ir šī tāda infekcija, dezinfekcija. Jā, un uh, ja ir personas, kas ir ļoti radikalizējusies, Un uh, varbūt ir arī citi cilvēki, kas vienkārši laimīgi, ka viņi ir musulmaņi, un tad viņi nonākuši cietumā. Ko jūs novērojat par to? Vai var redzēt, uh, eh, kurus gribētu nosaukt par parastiem musulmaņiem, kas uh, tiek radikalizēti? Jā, un tāpat arī gribētu pajautāt, ja tur notiek procesi, kad viņi atstāja cietumus. Jā, kas ir šis uh, sots, un kad šis sots beidzas cietumā, un viņi atkal tiek atbrīvot no cietuma, atlaisti. Nu, kāda jums ir pārliecība, uzticība par to, kas notiek tad, ka viņi atkal uh, iekļaujas uh, pasaulē ārpus cietuma? Merci, Katerina. Paldies, Katrīna Keniči. Grazie, grazie. Paldies, paldies visiem referentiem, visiem mūsu viesiem, it īpaši Zvaigungam. Ļoti labi jūs stādījā, stāstījāt par uh, Itālijas pieredzi. Es pat esmu no Itālijas, un es zinu, kāds darbs uh, tiek uh, veikts mūsu cietumos, it īpaši jūsu labā darba dēļ. Gribētu uzreiz uzdot jau jautājumus. Komentārus nē, jo pat esmu tomēr daudz strādājis arī pie šiem jautājumiem. Bet tomēr jautājums. Jā, tā problēma tā, nu kā rīkoties, kā apieties ar šiem ieslodzītēm. Arī Itālijā ir uh, atšķirīgas grupas personas, kas jau ir radikalizējušās, kas uh, ir tieši procesa, ka viņas radikalizējas, vai arī pastāv risks, ka viņas varētu radikalizēties. Vai tur ir uh, kaut kāda atsevišķas uh, kameras, vai es negribu teikt izolācijas kameras, bet vai viņi visi kopā ir cietumā? Uh, Arī tie ir jautājumi, par kur varētu padomāt. Atkarībā no tā, cik uh, tālu jau ir notikusi radikalizācija, cik tā ir attīstījusies tālāk par personāla apmācību. Jūs jau to pieminējāt, ka tas ir tiešām būtiski cietuma personāls strādā ar to, bet uh, varbūt, ka ir vajadzīgi arī citi, piemēram, kultūras mediātori, psihologi, ja šeit domā par Itāliju, tur patiešām vajadzīga sadarbība ar visiem iesaistītajiem, lai varētu tiešām gūt labumu, pozitīvi izmantot imāmu klātesamību. Un tas, ko jūs teicāt, kas ir ļoti svarīgi, ka imāmus vajadzētu ļoti pret, rūpīgi izvēlēties, lai varētu tur nodot tādu pozitīvu islāmu pieredzi, kas ir ļoti sarežģīta situācija, proti, kā vērtēt rezultātus. Vai varētu iedomāties, ka varētu būt arī pārējais fāze pēc cietuma pamešanas, varbūt, ka šie cilvēki varētu būt arī vēl kādā cita veida iestādē, tad, kad tāds uh, viegls ieslodzījums vai arests, kur varētu notikt pārēja uz iekļaušanos sabiedrībā it īpaši domājot par jauniem cilvēkiem, varbūt kā vajadzētu iesaistīt arī ģimeņu piedarīgos, jo tieši vide ir svarīga, ja mēs domājam par šo cilvēku iesaistīšanu sabiedrību. Man ļoti daudz jautājumu, bet tagad beigšu. Paldies! Merci, la parole! Paldies! Tagad vārds Helgai Stīvensai, kura ir mūsu līdzreferente strādājot eh, mūsu komitejā. Lūdzu, Helga. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Cienējamie kolēģi, cienējamie viesi, gribētu sirsnīgi pateikties par jūsu interesantiem izklāstiem. Runājot par cietumiem, kļuva skaidrs, ka nav vēl tāda gatava recepte. Tā ir samērā jauna parādība, un mēs visi domājam par to, kā strādāt ar šiem uh, dažādā profila ieslodzītājiem, ja, piemēram, tie ir ārzemju kaujinieki, kas ir sodīti, nu, kā strādā šiem atšķirīgiem grupām. Mums ir jāmēģina, protams, uh, pēc iespējas mazāk samazināt risku sabiedrībai. Tas ir milzu izaicinājums. Man ir arī daži jautājumi. ja katram ieslodzītājiem uzliektu par pienākumu sadarboties ar kontaktpersonu, varbūt varētu šādu ideju ieviest. Viņi varētu novērot ieslodzītājs kaut ko tādu kā uzraudzības skrīningu. Varbūt tā būtu laba ideja, varbūt tas varētu būt ieguldījums, lai samazinātu radikalizāciju. Vēl viens jautājums. Kādu lomu varētu būt imāmam? Itālijas modelis ir ļoti interesants, it īpaši ņemot vērā to, ka ir vesela virkni nosacījumu, lai imāms varētu mācīt reliģiju cietumā. Bet, ja mums ir tā, ka mums pagaidām vēl nav nekāda plāna, valdība neko nedara, vienīgā iespēja, kā mēs varētu, varam darboties, ir eh, kaut kādā veidā novērot mošejas. lai tās saņemtu atļauju darboties. Tur var būt noteikumi, bet raugoties uz imāmiem, mums nav nekādu priešnoteikumu. To mēs nevaram nekā ietekmēt, kā rīkoties eh, šajā situācijā. Mēs saskatām, jā, jūs stāstījat par Itālijas pieredzi, tur ir arī atšķirība starp valstīm. Vai jūs domājat, ka ir arī atšķirības starp uh, tām lūkšanām, kas, eh, starp, ko veic imāmi, kas ir guvuši izglītību Itālijā, runā itāļu valodā, un citiem imāmiem, jūs domājat, ka ir starpības starp dažādiem imāmiem, un eh, raugoties uz ieslodzītiem, bet arī kopumā, kā jūs varat kontrolēt, ka imāms pēc uh, certificētas izglītības patiešām piedāvā labu apmācību lūkšanu laikā. Kā var aizskavēt to, ka viņš pēkšņi tomēr mēģina izplatīt nepareizi informāciju? Varbūt būtu laba ideja, ja mēs mēģinātu veidot Eiropas islāma atbalstu. Tā ir diskusija, kas nav tikai Bēļģijā, bet mums vajadzēs darboties ar citām valstīm, vai ir tādas iniciatīvas jau. Uh, lai mērenā islāma veidu atbalstītu. Domāju, ka tas ir arī svarīgi. Veidot programmu radikalizētajiem ieslodzītajiem. Paldies tagad vārds uh, Gomes kundzē. Euh, Un lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk, jo mums ir atlikušas 15 minūtes atbildēm. Ana? Alikut pa. Okay. Jūs mums neklausāties. Jā, paldies. Jā, es eh, veicu pierakstus un paldies visiem eh, runātājiem par teikto, jo īpaši es eh, pierakstīju to, ko Šarkavī kungs teica mm, ka uh, Izraels un Palestīnas konflikts ir bijis tomēr nozīmīgs uh, radikalizācijas procesa izraisīšanā. Tas ir arī tas, ko es esmu pati piedzīvojusi, daudz gan, kaut gan daudz to noliedz šeit, bet uh, to esmu redzējusi musulmaņu sabiedrībā. Bet ne tikai tur. Es gribētu jums, Lebrāns kundze, konkrēti jums uzdot jautājumu, vai jūs domājat, ka uh, Uh, sociālās dimensijas uh, uh, atstāšana novārtā investīcija ziņā Eiropā ir atstājusi sekas, tad mēs redzam, ka ir aizvien mazāk līdzekļu mm, mūsu sabiedrībai, lai tiktu galā ar šo fenomenu. Merci beaucoup. Paldies. Tagad dod jums vārdu. Jā, eh, jautājumi netika uzdoti konkrētiem runātājiem, bet eh, arī tāpēc ļaušu jums pēc iespējas eh, precīzāk atbildēt uz jautājumiem. Ja tas nav vienkārši, laika nav daudz. Vispirms atbildēšu par tiem tematiem, kurus identificēju. Deprēkungs par cietumu subkultūru un par šo te briesmīgo ainu, ko es jums ieskicēju par ieslodzījumu vietām, es atgādinu to, ka šajā selekts sarakstā ir 220 cilvēki no 12 tūkstošiem ieslodzīto. Tātad ir jāatzīst, ka um, um, 100% šīs metodas nestrādā. Nevaram atklāt uh, visas problēmas. Uh, Mēs nevaram novērst to, ka ir kontakti un ka ir radikalizācija. Tas eh, tiešām ir svarīgi šo eh, darbu veikt, un eh, šai te cietuma iekšējai kultūrai arī ir zinām loma spēlējama, lai šo fenomenu ierobežotu. Otrakārt, ko gribēju precizēt, jo bija runa par to, ka ir nepieciešams identificēt uh, um, šos fenomenus sasaistot uh, katru uh, ieslodzīto ar kādu um, vienu kontaktpersonu. Jūs zināt, ka mēs atpazīstam šīs te radikalizācijas uh, zīmes, signālus, mēs zinām, ka to var uh, konstatēt uh, kontaktos. Tas, kas ir attīstījies, ir šī te informācijas apmaiņa. Uh, starp eh, iekšējo un ārējo pasauli un dienestiem, tas ir ļoti svarīgi, lai atklātu problemātiskākos individus. Um, protams, tas neaizskavēs rīcību, to mēs nevaram novērst, to mēs visi apzinamā, apzināmies, jo, jo īpaši um, tāpēc, ka aizvien biežāk cilvēki rīkojas individuāli, un tāpēc nevaram to ātri atklāt. Par instrumentiem. Es domāju, ka cietumiem, ieslodzījuma vietām būtu jābūt pēc iespējas plašākam instrumentu klāstam. Ir eh, dažādi profili, ir dažādi, dažādas ieslodzījuma vietas, eh, varbūt eh, vārdarbīgi ieslodzītie, kas nerada liels problēmas vienā cietumā, bet citā var radīt problēmas. Tad tas arī ir atkarīgs no Uh, šīs te sabiedrības un uh, funkcionēšanas veida, un tāpēc mums ir jābūt iespējām reaģēt. Un uh, mēs redzam, ka ir tādi īpaši pārliecinoši cilvēku vērvētāji, un viņi ir jāizolē no citiem, bet tā kā es jau skaidroju par šo te īpašo individuālo režīmu RSPI, uh, vidējā termiņā, tas neatbilst demokrātiskas valsts principiem, jo ieslodzītiem ir tiesības, lai arī kādus uh, noziegums viņi būtu pastrādājuši, kāda, lai būtu viņa pārliecība, viņiem ir tiesības, jo savādāk mēs pašos pamatos grausim savu demokrātiju. Un šī te Radeks sekcija, atsevišķa sekcija, tā ir laba ideja, bet um, tur nav izdarīts viss līdz galam. Uh, varbūt, ka vajadzēja neliela izmēra ieslodzījumu vietu, kas pieņemtu šos cilvēkus. Protams, nedrīkstam šeit kļūdīties, jo um, Radeks sekcijā esošie cilvēki, man šķita, ka tur daži, daži tomēr neiedars, ka tādi vilts pozitīvie rezultāti ir konstatēti. Tātad ir kaut kur nogājusi greizi šī viņu novērtēšana. Un ir arī tā, ka uh, tagad tā ir sekcija, atsevišķi eh, sekcija cietumā, tad tomēr notiek šī te vizuālā komunikācija. Un jau redzot, ka ir klāt šie cilvēki, esmu konstatējusi, ka ir izmaiņas, eh, piemēram, uh, ir ģimenes locekļi, kas zvana no musulmaņu ģimenēm, uh, Uh, lai pārvestu viņu dēlu, piemēram, uz citu cietumu, jo negrib, lai viņu asociē ar šo te nodaļu. Gribēju uzsvērt arī vēl vienu punktu, jo tas viss ir ļoti reliģisks, tas, ko jūs uzdevāt kā jautājums. Manā profesionālajā praksē tas, uh, kas mani regulāri pārsteidz, uh, arī attiecībā uz terorisma noziegumos uh, notiesātiem, pat attiecībā uz tiem, kas tiek uzskatīti par radikāļiem, tiešām ar, ar islāmistiem un džihādistiem, ar tādu naidīgu uh, nostāju viņiem ir tik sliktas islāma zināšanas, ka vienkārši es esmu šokā, es to konstatēju, bet uh, bieži vien tā tas ir. Un, um, ļoti skaidrs, ka šī uh, reliģija nav tas pareizais ceļš, caur kuru strādāt. Un uh, ģimenes un uh, dzīvesvietas saiknes un lojaltāte bieži vien ir daudz svarīgāk nekā reliģiskā ideoloģija. Un es to konstatēju, es to redzu, jo man ir vairāki radikāļi, kas nāk no dažādiem um, reģioniem. Es nevaru likt kopā. Uh, islāmistus no Šarleroa uh, un no Briseles. Viņi tur vienkārši sakausies. Uh, un jāsaka, ka tiešām ir tādi uh, problēma jautājumi runājot par identificēšanu. Un nav nemaz tā, ka reliģijas zināšana vai nezināšana var palīdzēt identificēt cilvēkus. Bieži vien šī te piederība zināmam um, kvartālam vai ģimenei ir noteicošā. Bet ko tad darīt, jo tas tika jautāts? Jāturpina piemērot eh, tiesības visiem vienādā veidā, balstoties uz mūtu, mūsu demokrātiskajām vērtībām. Eh, es to uzsveru tāpēc, ka um, mēs aizvien vairāk uzņemamies uh, riskus, un to nevajadzētu darīt. Un otrs arī svarīgs jautājums ir tas, ka uh, šie te uh, reintegrācijas jautājumi um, ir jāstrādā šeit ar sociālajiem aspektiem un jāatgūst atkal vieta šiem ieslodzītajiem sabiedrībā, tad, kad viņi pamet ieslodzījumu vietas. Un mēs šeit runājam arī par sociālo politiku, un labākais veids ir, protams, nenokļūt cietumā. Uh, Es atvainojos, ka tā teikšu, bet man jau ir apnicis, ka prasa cietumiem visu atrisināt, visu izhārstē, tā kā cietums uh, uh, ir uh, ieslodzījuma vieta ar zināmu sabiedrību, mēs viņus varam uh, Mēs nevaram visu ar viņiem izdarīt, mēs nevaram viņus aprūpēt, pabarot un vēl deradikalizēt. Paldies! Paldies! Tā, tagad Šarkā Līkungs lūdzu. Paldies! Cik minūtes jūs man dosiet? 5 minūtes. Labi, tad centīšos uh, maksimāli uh, atbildēt uz visiem jautājumiem, kas tika uzdoti. un nevienmēr šie jautājumi bija saistīti, bet es centīšos izteikties pietiekam precīzi. Es domāju, ka mēs dzīvojam diezgan izšķirīgi svarīgā laikā. Um, mums ir dažādas identitātes, ir uh, nevienmēr viegli atrast, un ir arī tāda uh, pilsoniskā drosme, kas virmo gaisā, un uh, tiem cilvēkiem, kam uh, kam ir šāda te identitāte, kā tas uh, varbūt netik pozitīvi tiek vērtēts uh, sabiedrībā, un tiem cilvēkiem, kam ir šī identitāte, viņiem būs jārīkojas, jāņem uh, lietas savās rokās, lai izvairītos no tā, ka pārāk daudz cilvēki viņus ierindo pie sliktajiem vai kādā citā kategorijā, kur viņi nemaz neiedaras. Un tas ir tāds globalizācijas aspekts, uh, Un tad man vienmēr jautājums, kā naida vēstījums var eh, būt tikpat ātri eh, izplatījies kā eh, kaut kas pozitīvs. Tātad mēs dzīvojam tādā laikā, kad cilvēki tiekas, sajaucas, arī virtuālajā pasaulē daudz kas notiek, un mēs nedrīkstam pazaudēt no acīm to, ka globalizācija šajā te komunikācijas ziņā uh, varbūt arī kaut kas bagātinošs. Tagad par deprēkunga jautājumiem. Kāda ir bibliotēka loma cietumos? Nu jā, kā tad, lai atbild uz šo jautājumu, arī jāpiemina Palestīnas konflikts, manuprāt, tās ir saistītas lietas. Tātad cīņa pret radikālo, uh, vardarbīgo radikalizāciju, te mēs bieži vien cīnāmies pret uh, nezināšanu. Nav jau tā, ka, nevien, ka cilvēki neko nezina, bet uh, es nedomāju, ka cilvēki neko eh, nezina par īslāmu. Ir lietas, ko viņi ļoti labi pazin, pazīst, eh, ļoti labi zina, bet ir lietas, ko viņi pilnīgi nezina. Jo kā tad tas var būt, ka ir cilvēks, kas var citēt Korānu, kas uh, zina, um, daļas no Korāna, arī šīs te vardarbīgākās daļas, uh, arī no kristiešu un uh, jūdaisma um, tekstiem var citēt. Tātad kā jūs varat uh, tikties ar cilvēku, kas to var visu pateikt, bet uh, viņš nezin, ka uh, uh, Korānā ir rakstīts, ka jāatzīst arī tas, kas ir citos uh, tekstos rakstīts. Un, um, mēs Mums ir jāprasa musulmaņiem uh, zināt arī uh, Toru un citus tekstus, un tas viss tiek skaidri prasīts. Tātad tas nav jautājums, ko var interpretēt, un bieži vien uh, tad mēs uh, jautājam, uh, to tu zini un to tu nezini, tātad kopīgi ir jāskatās, ko var darīt, jo ne nu, jau es esmu tas, kas tev uh, teiks patiesību, tas ir Korāns, ja tu tici Korānam, tad uh, beidz izlasīt rozīnes, tad izlasi visu Korānu. Un uh, ir jābūt zināmai eh, atvērtībai, lai iziet no šīs te melnbaltās uh, skatījuma metodas. Es konstatēju, ka ir cilvēki, kas daudz ko nezin par citām uh, reliģijām, arī uh, cietums sārgi bieži vien par to nezin. Un, uh, tad var pat teikt, ka um, šie cilvēki arī ir radikalizējušies attiecībā uz uh, reliģisko radikalizāciju par bibliotēku lomu. Tā ir tāda atslēgšanās iespēja, uh, lasīt grāmatas, atslēgties no pasaules un arī uh, atrast atkal saikni ar uh, humānismu, ar sabiedrību. Uh, Un, eh, ja cilvēki lasa Korānu, tas arī ir labi, bet eh, bieži vien viņi lasa kaut kādas Saudarābijas eh, brošūras un citu literatūru, un tas ir problemātiski. Tagad par Van Orden kungu diviem jautājumiem attiecībā uz um, to, vai ir um, veiksme, vai, vai ir veiksmīgi strādāts. Es gribētu tomēr teikt, nē, mēs nevaram kvantificēt Es nekad neteikšu, ka tās programmas, ko mēs piedāvājam, eh, ir ļoti veiksmīgas bijušas, bet, un eh, to es gribētu tiešām uzsvērt, un es gribētu, lai eh, tie, kas piedalās diskusijā, to saprastu, ir tas, ka ir tādi nelieli panākumi, un kādu dienu tie var kļūt par ļoti lieliem panākumiem. Piemēram, ja es tiekos ar cilvēku, kurš pirms uh, ieiešanas cietumā uh, vai pirms došanās uz eh, Sīriju eh, kļūst par eh, skolotāju un atsakās no šī te džihāda projekta vai kāds, kas iet cietumā un tad ir kāds izšķirīgs uh, brīdis, tātad, ka viņš ir iznācis no cietuma, viņam ir jāatgūst atkal ticība sev un uh, jāpievērš atkal saviem jaunības sapņiem. Tātad, ja viņiem mēs varam palīdzēt, tad nākotnē tas var daudz ko mainīt. Tātad, um, es uh, pievēršos savam džihādam, kas ir cīņa pret nezināšanu, un kad es runāju par antisemītismu, es nedomāju, ka ir jāapkaro antisemītisms, lai eh, glābtu ebrejus Eiropā. Ir pret to jācīnās, tāpēc, ka tas apgrūtina dzīvi cilvēkiem, um, un um, bieži vien cilvēki uh, Uh, to neapzinās. Tātad, kā mums ir jāpalīdz? Mums ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas uh, ir šajā domāšanas veidā, tātad viņu pašu drošības dēļ viņiem ir jāpalīdz, uh, vēl pirms domājot par ebreju drošību. Tātad šīs te iziešanas programmas, tad, kad cilvēki pamet uh, Uh, cietumu, un uh, franciski runājošajā Beļģijas daļā, briesmīgi to teikt, bet nekas netiek darīts, uh, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ir notiesāti par uh, radikālo um, ekstrēmismu. Uh, tātad sākumā man arī bija pretestība, jo uh, bija bailes, ka es radikalizēšu vēl vairāk, un mēs strādājam kopā ar psiholoģiju Uh, sievieti, tātad, uh, lai īstenotu tādas individuālas uh, tikšanās, lai cilvēkiem dotu iespēju izteikties un atrast savu nostāju, piemēram, pieslieties man, kas ir musulmanis, identificēt sevi kā musulmani vai, piemēram, pieslieties šai psiholoģijai, tādai kā mātes tēlam un eh, pievērsties tādam terapeitiskam darbam. Par Keničī kundzes jautājumu un runāju ļoti ātri, jo tiešām gribu atbildēt uz jūsu jautājumiem un arī uz Stevens kundzes jautājumu. Lebrāns kundze jau atbildēja ļoti daļrunīgi. Tā ir laba atbilde. Tiešām ir uh, laba ideja šis radeks. Uh, diemžēl tas netika novest līdz galam, kā bieži vien Beļģijā tas ir. Uh, to pašu saku arī par savu darbu, ka es redzu, ka gadu pēc gada aizvien mazāk stundas tiek atvēlēts un kolēģi uh, um, dodas prom, jo viņiem vairs netiek apmaksāts darbs stundas. Nu, tā ir realitāte. Runājot par labu sadarbību, esmu par un laba sadarbība starp dienestiem ir svarīga, ir jāsaglabā profesionālais noslēpums. Un tagad Stīvens Kundzes jautājums par cilvēkiem, kuri ir devušies uz Sīriju un Irāku. Uh, Uh, kaujiniekiem un tagad atgriezušies, ko vajadzētu darīt. No sava pieticīgā līmeņa es aicinu visas iestādes uh, attiecībā uz cilvēkiem, kas ir piedalījušies kaujās Sīrijā un Irākā, eh, vispār pirms labi pārzināt šos militāros konfliktus. Un tā ir tāda patiesa problēma. Mēs satiekamies ar cilvēkiem, kuri zina savu darbu, bet viņi nepārzina šo Sīrijas eh, konfliktu jautājumu. Viņi visus met pār vienu kārti. Uh, ir dažādas teritorijas Sīrijā, Uh, un viens dod kā, cīnīties uz vienu vietu, citu uz citu vietu, un tos nevar visus mest vienā maisā. Um, tur ir uh, Alkaīdas Sīrijas atzars, uh, uh kas ir Islāma valsts pusē, un tad ir cits atzars, kas cīnās pret Bašāru al-Asādu. Al Tātad ir vismaz jāpārzina šis konflikts, jāzina, ar ko tad cilvēki var saskarties Sīrijā un izā, Irākā, jāieliek tas viss kontekstā, lai varētu palīdzēt iestādēm pieņemt uh, pēc iespējas labākus, tiesiski labākus lēmumus. Un pēdējais jautājums par imāmiem. Es uh, nemudinu uh, cilvēkus, ka mm, jāapmācībām kaut kādā mm, veidā, kolēģis droši vien labāk atbildēs, bet es mēģinu, mēģinu uh, ieslodzītajiem uh, aicināt iepazīties arī ar citām reliģijām, piemēram, ir katoļu priesteri, uh, piemēram, ir um, cietumi, kur ir imāms, kas nerunā, piemēram, franciski, vai citos cietumos nav imāmi, un tad varbūt, ka cilvēki var uh, atrast šo te garīgumu citur, ne tajā viņu reliģijā, mus, eh, islāmā, bet uh, um, varbūt, ka šie te kristieši arī kā uh, brāļi kristībā varēs viņiem palīdzēt uh, un ļaut šiem cilvēkiem saprast, ka problēma risinājums uh, nav rodams tikai strādājot savu reliģiju, kas ir islāms. Uh, Tā tad jādomā nedaudz neordināri, varbūt eh, jāpievēršas eh, dažādiem veidiem, kā palīdzēt cilvēkiem, eh, pievērst cilvēkus citām idejām, un tas var atkal ļaut cilvēkam atgūt ticību. Paldies! Paldies, Šarkauja kungs! Un es uzreiz, tūlīt un tagad, došu jums vārdu arī. Uh, Mums ir tulki tikai dažas minūtes. Bet katrā ziņā jau daudz, kas ir atbildēts. Lūdzu, došu jums vārdu. Tanto. Pavisam īsi. Jautājumi visi parāda, cik ļoti mēs Tātad diezgan neorganizētā veidā runājam par šiem jautājumiem. Ko es ar to domāju? Radikalizācijas eh, bumba tiek eh, uzspēlēta eh, musulmaņu spēles pusē, un es domāju, ka šī bumba, kas tiek mētēta no vienas puses uz otru, tā diezgan neorganizēti ir lietas eh, problēmas būtība. Tādēļ gribētu izteikt priekšlikumu. Vajadzētu pārbaudīt iespējama strukturēt šo visu darbību. Ko es ar to domāju? musulmaņu rēģis piedarīgo izvietošanu cietumā un darbs pēc tam ar uh, imāmiem, tam visiem ir jābūt valsts paspārnē, jābūt iestādē, kas par to ir atbildīga. Es jau nekad nevaru būt tā īsti droši par to, kādu vēstījumu imāms nodod saviem eh, klausītājiem. Es to nevaru izkontrolēt pat tad, ja ir bijusi izglītība, pat tad, ja esmu pārliecināts, ka šī persona ir lojā pret valsti, bet vienalga. Tomēr garīga drošība nevar būt, ko viņš kaut kādā pateiks. Arābu pasaulē, piemēram, notiek diskusijas par to, vai piekdienas lūkšanas visās eh, vās mošēs varētu vienādot. Eh, var, protams, eh, var atrast dažādas risinājumus attiecībos piekdienas lūkšanu. Lai to visu izdarītu, mums ir vajadzīga kāda iestāde, to nevar atstāt brīvā plūsmā, kur katrs dara to, ko vēlas un kad vēlas. Itālijā esam izdenojuši šo projektu un visi karēdznieki, kas ar mums sadarbojās, viņi to darīja bez samaksas arī mēs, mēs nesaņēmām par to naudu. Tā ir brīvprātīgā darbība. Un cik lielā mērā no brīvprātīgā pieprasīt, lai viņi tiešām strādātu vēgas viedros. Liels paldies visiem trim runātājiem. Tiešām jūsu priekšlikumi ir ļoti interesanti, un es e, tiešām ļoti atvainojos, ka es jūs steidzināju, un varbūt jums nebija iespēja diskutēt par šo jautājumu vairāk dienas garumā. Jā, mēs redzējām dažādus ceļus, dažādus, um, bet tāpat laikā mēs redzam, kā tiek risināt ļoti sarežģīti jautājumi dažādā veidā, un uh, kā jau teica Imam kungs, ar, atzīmējot arī savas uh, zemes problēmas. Un mums uh, ir iespēja vēl tālāk domāt, bet ir arī viens eh, ceļš, ko jūs iezīmējat visi trīs, par to es esmu ļoti pateicīga. Un mm, mēs turpināsim runāt šo sarežģīto un mainīgo jautājumu, un es piedāvāju, ka jūs uzturat eh, arī kontakts ar mūsu grupu, arī jūs droši vien esat ieinteresēti tajā, ko mēs šeit darām. Mēs esam Eiropā. Uh, Un liels paldies jums un paldies arī iepriekšējiem runātājiem, kas ir palikuši arī uz šo otro daļu un klausījās mūsu runu. Un tiešām es konstatēju, uh, Um, ka katrā runātajā grupā ir atkal tēma, kas ir ļoti interesanta. Paldies, kolēģi, paldies, uh, tūki. Mēs uh, turpināsim 14.30. Mūsu nākamā tēma ir radikalizācija tiešsaistē. Visiem paldies un tiekamies pēcpusdienā.